Buongiorno, possiamo iniziare i lavori della, della Commissione. Paldies, saka priekšsēdz kundze. Es eh, ceru, ka mēs varēsim ātri iziet cauri pirmajiem darba kārtības punktiem. Uh, proti pieņemt darba kārtības projektu. Darba kārtības projekts mums visiem ir pieejams. Ja nevienam iebildumu nav, tad es ceru, ka tas ir pieņemts. Tātad neviens neko nesaka un pie, ir pieņemta darba kārtība. Nākamais ir protokola apstiprināšana sanāksmai, kas notika 1. un 2. septembrī šajā gadā. Mēs eh, šo punktu izskatījām jau koordinātoru sēdes laikā, kas notika pirms šīs sanāksmes. Un eh, es nezinu, vai Guinings kundze vēlētos pateikt kaut ko par, par eh, diskusijām. Jā, protokolā tiek norādīts, ka uh, mēs runājam par uh, vizīti uz Madridi, bet būtībā mēs par to nemaz nerunājām sēdē. Mēs vienkārši runājām pa uh, Austriju uh, par vizīti un uh, vēl kādu citu valsti, bet es gribētu, lai uh, protokols tiktu izlabots. E, vai kāds iebilst? Nē, tad mēs pieņemam šo grozījumu, pieņemam šo, e, šo grozījumu iepriekšējā sēdes protokolā. Turpināsim tālāk. Nākamais ir balsošanas laiks. Un pēc tam mēs izskatīsim eh, ziņojumus. Mums ir jāizskata viens ziņojums par ombudu gada ziņojumu asto, 2008. gadā, un Paliedēlī kundze ir ziņotāja. Un nākamais darba kārtības punkts numur 8 ir balsojums par atzinumu budžeta komitejai par Eiropas Savienības 2010. gada finanšu gada vispārējā budžeta projektu. Un referenti ir Aukens kundze. Un eh, personīgi apsvērumu dēļ Aukens kundze nevar piedalīties mūsu šās dienas sēdē. Līdz ar to mēs Aukens kundzei vārdu tīri fiziski nevaram iedot. Un tomēr es uzreiz varu pateikt, ka e, nav iesniegti nekādi grozījumi, un tāpēc mēs eh, varētu izmantot tādu darba kārtību, kāda šobrīd ir jūsu priekšā. Un tagad es dodu vārdu Paliedelī kundzei. Jā, proidina. Kalimēra Soruses. Priekšsēdētājs kundze. Labdien visiem! Man eh, jāsaka, ka tad, kad eh, man uzticēja šo atbildību sastādīt eh, pirmo ziņojumu lūgumrakstu komitejā, un par tik ļoti nozīmīgu uh, jautājumu un institūciju par ombudu. Es uh, sajūtos tā savādi. Man likās, uh, ka jāuzdod jautājums, vai es patiesi varēšu uh, Uh, to labi izstrādāt. Uh, paldies kolēģiem, kas man palīdzēja izsakot komentārus un palīdzot praktiskajā darbā. Un otrs iemesls, kādēļ jutos nedaudz savādi, tad, kad man uzticēja šo ziņojumu, tas bija tādēļ, ka uh, šai institūcija ir tik ļoti īpašs status un Demanduros kungs, kas ir ombuds, uh, ir arī ļoti īpaša personība, un tas eh, tiek noteikts ne tikai šī dokumenta formātā, tas ir tāds analītisks un eh, precīzs dokuments, ko iesniedz, bet arī tādēļ, ka balstījies uz datiem, kas tika iesniegt un kas paši ir ļoti nozīmīgi. Un viss šis process ir ļoti nozīmīgs, kā Eiropas ombuds atbilst eh, pienākumiem un uh, prasībām. Viņa uzmanības lokā ir Eiropas pilsoņu interesu aizsardzība. Esmu īpaši gandarīta, ka varu strādāt komitejai, kurai ir tik ciešas saiknes ar Eiropas pilsoņiem. Tad, kad jūs ieskatīsieties ziņojumā, tad jūs redzēsiet arī paskaidrojumā dažas domas, par kurām vēlos runāt vairāk un padziļināt. Es gribētu uzsvērt, ka tas ir um, ļoti uh, skaidri sastādīts. Uh, mēs runājam tā, lai uh, lasītājiem būtu vienkārši uh, to saprast. Un pieminam arī statistiskos datus. Uh, 3406 sūdzības. Uh, 2008. Uh, uh, gadā. Un šo sūdzību lai, uh, kopā 802 sūdzības uh, tika atzītas par nepieņemamām. Tās neatbilda ombuda kompetences lokam, un tas ir ļoti nozīmīgi. Raudzīties uz uh, šo statistiku 36% uh, no. Uh, Uz visām izmeklēšanas procedūrām ir saisniegts ar administratīvām kļūdām. Un otrs, ko vēlos uzslēgt, uzsvērt, tas ir tas veids, kā ombuds un tā birojs ir strādājuši šīs sūdzības tiek izskatītas ar mērķi rast labāko iespējamo uh, risinājumu un ar mērķi vislabāko risinājumu rast pilsoņu labā. Ombuds ir mēģinājis rast atbildes, ievērojot pieredzi, izsakot komentārus, uh, kontaktējoties ar uh, konfliktējošām pusēm, un šādā veidā redzam, ka mm, darbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Ir ļoti nozīmīgi uzsvērt, ka dažos uh, gadījumos Eiropas uh, ombuds ir uh, arī ievāc ziņas no datu aizsardzības pilnvarotā, un tas parāda viņa vēlmi atbildēt uz jautājumiem vislabākajā iespējamajā veidā. Uzsvēršu divus pētījumus, kas 2008. gadā ir publiskoti, un tie ir tādi vispārēji raksturi un atsaucas uz 2006. un 2007. gada uh, sūdzību pieredzi. Tika iesniegti astoņi dokumenti institūcijām vai arī organismiem, uh, ar, jeb, eh, institūcijām vai iestādēm, uh, kuru darbībā bija problēmas. Tas notika 2008. gadā, un ombuds pats ir uh, iesniedzis ziņojumu, kurā saka kritiskus vārtus par komisijas darbu, kas nepamato dažās jomās savu darbu, piemēram, tulkošanas pakalpojumu sniegšanas gadījumos. Tātad šeit ir tāds ļoti delikāts jautājums. Un uh, mēs runājam par komisijas uh, dažādu uh, dienestu piedāvātājiem un ombuds mm, lūdza komiteju, uz, komisiju uzlabot darbu. Un um, viņam tika dots uh, solījums, ka 2009. gadā tiks rasts risinājums. Interesanti ir tas, ka ombuds uh, paziņoja, ka uh, būs jauns uh, uh pētījums Uh, attiecībā uz uh, komisijas uh, konkrētu darbu skatīšanas plānu. Un kopumā jāsaka, ka, ja mēs runājam par Eiropas pilsoņu tiesību ievērošanu, tad jāuzsver ir informācijas kvalitātes uzlabošanās, tas, ka informācija ir vieglāk pieejama, ka tā ir arī tiešsaistē pieejama. Uh, kā arī Eiropas Savienības dažādo orgānu veiksmīga darbība. Šīs institūcijas, Eiropas Savienot strādā, lai ievērotu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības un uzlabotu darba praksi. Esmu ļoti gandarīta, ka ir iespējama šāda sadarbība ar ombudu iedzīvotāju interesēs. Un, kā jau teicu, ombudsmanis ir astoņas gadījums, kas atspogļo ilustratīvas parādu prakses piemērus. Mēs redzam šeit, ka ombuda darbība tiek kopumā pozitīvi vērtī, vērtēta, jo tiek aizstāvētas būtiskās tiesības. Ombuds rūpējas par caurskatāmības garantēšanu. Un tas ir uh, Eiropas pilsoņu labā. Λυπάμαι ότι έπεσα την ώρα που προσφέρετε καφές, αλλά ελπίζω ότι ακούσατε όλα αυτά που είχα να σας πω. Jā, tā tad brīdī, kad jums piedāvā kafijas, tomēr ceru, ka jūs uzklausījāt to, ko teicu. Priekšsēdētāji, ja nav uh, piezīmju par šo ziņojumu, tad varbūt, ka ir uh, deputāti, kas vēlas izteicies. Jā. Tātad daudz partijas vārdā var teikt, ka atbalstam uh, referenti, atzinīgi vērtējam viņas darbu un it īpaši uh, Kohmerins uh, kundzes uh, grozījumi par tiem runājot, ka vispār grozījumi nav daudz un da vairāk uh, no tiem ir tīri redakcionāli. Un uh, vienkārši pievērsīšos uh, zaļo pirmajam grozījumam un atgādināšu, ka tulkojumiem ir jābūt pieejamiem. Uh, mūsu darba valodās, visādi citādi būtu sarežģīti runāt par grozījumiem. Jā, patiesi mums e, ir e, bijusi šī problēma, un e, tā kā valodas ir ļoti dažādas un daudzas, patiesi mums nebija pietiekami daudz laika iztolkot visus grozījumus, jo daži no tiem tika iesniegti 20. aprīlī, un atgriežoties pie grozījumiem, teikšu, ka grozījumu nebija daudz, Vēlos pateikties kolēģiem. Bija 18 rakstveida grozījumi un divi mutiskie. Tautas partijas politiskā grupa ir jau paudusi savu viedokli, varbūt citas grupas arī vēl vēlas uzstāties. Paldies, Paladēlī, kundze. Ja neviens no citām grupām nevēlas izteikties, tad mēs varētu balsot. Pirmais uh, grozījums, paliedēlīkundzes grozījums, kas attiecas uz uh, trešo apsvērumu ziņojumā. Tātad uh, šeit ir rakstīts citasjum. Kontrā... Kurš par, pret, atturas. Pieņemts. G apsvērums arī paliek delīkunas grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. Pirmais pants. Kohmērienas kundzes trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais pāns arī Kuhmērins kundzes grozījums par pret atturas. Paragrafu 5, Madame Kokmērin. Piektais pāns arī Kohmērinas kundzes grozījums, atsevišķs balsojums. Balsosim par pirmo daļu līdz and transparently. Labi. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Balsosim par otro daļu. Kurš par? Pret. Atturas. Otrā daļa noraidīta. Piektais pāns, pēdējais teikums. Paldielī kundzes grozījums par pret atturas pieņems. Sastais pāns. Mutiskais grozījums no Aukenas kundzes puses par pret atturas pieņems. Noraidīts. Sestais pāns. Kohmērins kundze septītais grozījums. Arī šeit ir balsojums divās daļās. Pirmā daļa. Tātad tas ir pavisam jauns teksts. Balsosim par pirmo daļu. Jaunajā versijā par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa. Balsojam. Sākot no considers however. Kurš par? Atturas. Noraidīts. Sestais pāns. Palielēlī un raptīkums grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais. Kokmērins kundzes grozījums, pavisam jauns formulējums, balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais pāns, paliet ieliekundzes grozījums, kurš par, pret pret atturas pieņemts. Desmitais pants, 11. grozījums, Kohmērīnas kundas grozījums. Atsevišķi balsojums tātad pa daļām. Pirmā daļa par uh, tekstu līdz uh, semikolam. Balsojam par šo daļu, kurš par, pret, atturas. Atkārtosim balsojumu, kurš par? Vēlreiz par 11. grozījumu par. Pret. È approvato. È approvato pieņemts. Otrā daļa. Par to vairs nav jābalso, jo mēs pieņēmām desmito grozījumu. Tagad 11. pāns, paliek Delija kundzes grozījums par, pret, atturas, Pieņemts. 16. pāns, mutiskais grozījums numur 2. Aukainas kundze grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20. pāns, Kohmērins kundzes 13. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 20. pāns paliek Elīgundas grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 22. pāns paliek Elīgundas grozījums par? Pret? Atturas. Pieņemts. 23. pāns, palielīgons grozījums par, pret, atturas, Pieņemts. 23. pāns. Kohmērienas kundzes grozījums. Dal, balsojums pa daļām. Pirmā daļa līdz uh, semikolam. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa līdz ar to atkrīt. Un tagad balsosim galīgajā balsojumā par pret atturas. Ziņojums pieņemts. Vedo che Madame Auken è tornata. Es redzu, ka Aukenas kundze ir ieradusies. Vai mēs līdz ar to varam pāriet pie astotā punkta, pie atzinuma? Vai mēs varam balsot par to? La votazione, possiamo aprire la votazione sul... Vai mēs varam balsot par šo dokumentu? Mm, Aukenskundze ir referente, nav grozījumu, kā jau es teicu, tātad vai mēs varam uzreiz pāriet pie galīgā balsojuma par šo atzinumu? Sākam balsot, kurš par, pret, atturas. Atzinums pieņemts. Quindi adesso procediamo dopo la votazione. Eh, noi andremo ad esaminare. Tagad eh, turpināsim darbu. Izskatīsim dažus lūgumu rakstus, kur ir runa par habitāta uh, uh, direktīvas, jeb dzīvotņu direktīvas piemērošanu. Mums ir profesors Nikolas Satenērs, kurš ir viens no lūgumrakstu sastādītājiem, ieradies pie mums. Izskatās, ka ir tehniska problēma. Es turpināšu runāt. Varbūt šeit kāds var parūpēties par tehniskajām problēmām. Okay. Quindi, che è uno dei coredattori della rapporto. Tātad uh, šis te mans priekšā stādītais profesors ir viens no sastādītājiem šiem logumrakstam, kas ir mūsu darba kārtībā. Šeit ir runa par tiem pašiem jautājumiem, uh, kurus mēs apspriedām jau pagājušais šeit komitejā. Šeit ir runa tātad par tām tēmām, kas mums šodien ir skatāms lūgumrakstos. Gribētu jau pašā sākumā pateikt, ka attiecībā uz šā rīta lūgumrakstiem ir sakāms tas, ka lūgumrakstu sastādītāji ir 12. lūgumrakstam klāt. Uh, Žants Marijas Savarī, 13. Eh, lūguma rakstā Davids Kolondo un Žants Pauls de Klērks pie mums ieradušies. 15. lūguma raksts. Marks de Šauers ir klāt. Es atvainojos, saka priekšsādātāji. Viņš mūs informēja, ka viņš nevar ierasties, bet viņš. Uh, protams, eh, nosūtīs lūgumrakstu komitejai vēl papildu informāciju par savu lūgumrakstu. Allora, a questo punto, se abbiamo risolto i problemi tecnici, allora nel frattempo posso anticipare le altre comunicazioni. Tātad tehniskās problēmas ir atrisinātas, un es varu jau arī sniegt pārējos paziņojumus e devo fare anche questo. Allora, mentre risolvono i problemi tecnici. Labi, tātad tehniskās problēmas šobrīd tiek risinātas, un tāpēc varbūt sniegšu pārējos paziņojumus. Papildus pagājušā sēdes protokolam ir saraksts ar tiem lūgumrakstiem, kas ir pieņemti, kur, kurus mēs pasludinājām par pieņemamiem jau pagājušreiz. Ja ir kādi komentāri kādam vai iebildumi pret uh, tiem viedokļiem, kas uh, tiek pausti šajā dokumentā, tad uh, lūdzu, jūs varat izteikt šos komentārus visādi citādi. Šis dokuments pielikumā arī tiks uzskatīts par apstiprinātu. Poi c'è anche, la settimana scorsa è stata anche consegnata a ciascuno di voi. Pagājušajā nedēļā jūs uh, visi arī saņēmām to lūgumu rakstu sarakstu, kuras atkal tiks atvērta, kur atkal tiks atvērta un sākt skatīt. Ja neviens neiebilst, tad uh, līdz ar to šis saraksts arī ir apstiprināts. Kāds vēlas izteikties par 0734 lūgumu rakstu no 2008. gada? Tur ir runa par uh, dokumenta uh, atcelšanu. Tur mēs varam vēl vēlāk atgriezties, kas attiecas uz B daļu. Tur mēs jau zinām, ka ja neviens neiebilst un nevēlas neko teikt, tad arī šī daļa ir apstiprināta. Vai kādam ir komentāri par B daļu? Šeit priekšsēdētājs lūdz veikt uh, 52, 53 un 68 punktu neskatīt. E Tātad atlikt šos punktus. Un arī 82 punktu neviens neiebilst, tad eh, tā arī ir pieņemts. Tagad turpināšu ar pēdējo paziņojumu attiecībā uz eh, koordinātoru sēdes eh, rezultātiem, kas notika šorīt. Allora, rispetto alla riunione dei coordinatori di stamattina. Eh... Tātad. Šā rīta koordinātora sēde. Mēs vienojāmies, ka labākās prakses kodeks būtu jāuzlabo. Pēdējā sasaukumā tas tika izstrādāts, tagad tas būtu jāatjaunina, balstoties uz uh, tām izmaiņām, kādas ir veikts parlamenta reglamentā. Tika nolēmts, tātad koordinātoru sēdē tika nolēmts uh, vēl par šo tēmātu parunāt, lai mēs varam pieņemt galīgo tekstu, ar kuru mūsu komiteja efektīvāk varētu risināt problēmas un arī ātrāk to darīt. Jo To jau jūs arī pirmajā komitejas sēdē tā, tā lūdzāt. Kas attiecas uh, uz atzinumiem par diviem dokumentiem, mums ir uh, sugu daudzveidība kā temats un arī kopienas likumdošanas aktu piemērošana. Tur sociāla demokrātu grupa tika minēta pirmajam atzinumam, un Eiropas Tautas partija uzņemsies otrā atzinuma sagatavošanu. Politiskās grupas, protams, izvirzīs arī referentus atzinumiem. Vabbè, il punto 4, Madame Oken era assente, quindi è stato rinviato. Ceturtais punkts tika atlikts uz nākamo reizi. Tad par uzklausīšanu tas ir svarīgs punkts. Mums ir jāuzklaus komisāra kandidāts. Tur koordinātori izlēma, ka mums jāuzstāj uz to, ka arī mums, kā lūgumrakstu komitejai, ir tiesības uzklausīt komisāru kandidātu mūsu uh, atbildības jomām. jau atkārtot ir teikts, ka tas nav nekas jauns mūsu komitejā. Mums nekad nav bijusi neviena komisāra uzklausīšana komitejā, bet prezidijas, uh, komitejas prezidijas iestāsies par to, lai mūsu lūgums tiktu ņemts vērā. Vispirms tad mēs eh, par to runāsim komiteja priekšsādātāja konferencē. Attiecīgais dokuments ir izdalīts, ir arī tīmekļa vietne, kurā var visas uh, aktivitātes uh, redzēt, kas notiek saistībā ar ombudu izvirzīšanu. Un arī šeit ir pieejama tīmekļa vieta, kur jūs tam visam varat sekot. Tad par ombuda ievēlēšanu. Tur gribētu uzreiz jau pateikt, ka būs komitejas ārkārtas sēde 19. oktobrī Strasbūrā. Jūs vēl saņemsiet ielūgumu uz šo sēdi. Ja nemaldos, tad neko neesmu aizmirsusi jums pateikt no paziņojumiem qualcuno che. Kaut gan uh, situācija vēl nav pilnībā atrisināta. Vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad uh, mēs varam varbūt vispirms uh, runāt par lūgumrakstiem un pēc tam pie šī ziņojuma ķerties. Ja jūs piekrītat, tad mēs varētu vispirms skatīt lūgumrakstus. un momento solo che fa il rapporto senza il eh, supporto. No. No. He can do it, he can read it without support. Vuole far... Oui. Euh, Madame, Madame la Présidente, je peux prendre la parole. Priekšstādātājs kundze, Es varu sākt uzstāšanos. Nu, mēs redzam, ka nevarēsim uh, jums prezentēt attēlus. Tā tad jūs gribat uh, sākt uzstāšanos bez attēliem? Vai arī uh, varbūt mēs varam izskatīt lūgumrakstus? Es uh, Mm, lūdzu skaidrojumu par tehnisko stāvokli vai uh, tehniķi var kaut ko teikt? Okay. Sorry, I, th I un unless the. Uh... Es atvainojos. Ja šim te mūsu viesim ir eh, jādodas steidzam prom, eh, tad mēs varētu skatīties prezentāciju bez attēliem, bet ja viņam nav jādodas prom, varbūt mēs varam pagaidāt, jo tad deputātiem būtu labāk, jo tad mēs redzētu šo prezentāciju. Tas būtu mans ieteikums. Sì, se non ci sono obiezioni, eh, c'era un'obiezione da parte del, dell'ufficio perché il rapporto come avevamo... Un, uh, varbūt, ka mēs varam turpināt šobrīd izskatīt uh, lūgumrakstus, jo tie ir saistīti arī ar turpmākajiem lūgumrakstiem. rakstiem Un tomēr vispirms mēs uzklausīsim lūgumu raksta iesniedzēju vai lūgumu raksta saturu, un pēc tam mēs varēsim, varēsim izskatīt jautājumus, kas ir nākamie. Desmitais punkts. Mēs e, dzirdēsim par 2007-251 lūgumu rakstu, kas ir Art Elvas. E, un tagad es dodu vārdu Galēlas kundzei. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. <laughs> Merci. Um, ces pétitions... Uh, šie lūgumraksti ir saistīti no vienas puses ar īpašo aizsargājumu zonu nozo, nozīmēšanu uh, par Maltas uh, saules putnu. Uh, dzīvotnēm un no otras puses eh, atašēng. Tātad eh, dabiskā dzīvotņu eh, nozīmēšana komisija atgādina, ka mm, dabisko dzīvotņu savaļas faunas noteikšana ir dalībvalsts kompetence un tiek noteikta balstoties uz zinātniskiem atzinumiem. Lielākajā daļā dalību valsts tas ir atzīst un uh, ir noteikta uh, zona, kurā savvaļas putni var dzīvot un līgstot, un 2004. gadā IBA <clears throat> organizācija noteikti šādas zonas, un 12 tādas tika noteiktas. No tām desmit atbilst eh, šiem eh, noteiktiem kritērijiem. Komisija norādīja uz eh, nepilnībām un Maltas institūcijām tika norādīts, ka m, mm, toreiz nepilnīgais darbs ir uh, jāpapildina ar zinātniskiem atzinumiem desmit gadījumiem. Maltas uh, iestādes ir iesniegušas um, Uh, papildu dokumentus, kuros tiek uh, parādīts veiktais darbs, bet komisija nav pieņēmusi lēmu par pietiekamu Maltas institūciju darbību. Komisija varēja konstatēt, ka IBA zonu uh, apjoms, kurs, kurās uh, Maltas iestāžu darbs nav bijis pietiekams, tās atbilda tādām tā kā barjeru zonām. Tās ir zonas, kas ir novērtētas kā ļoti nozīmīgas, jo tās atļautu um, samazināt uh, traucējums šīm aizsargājumām zonām. Tās ir būtisks, lai saglabātu savaļas putnu uh, likstošanas dzīvošanas vietas. Uh, Komisija uzskata, ka atbilstoši direktīvai malts iestādēm būs, jā, būtu jārīkojas, lai nozīmētu šīs barjerzonas. Abitas direktīvas sastais pants ir jāpielieto. Šeit uh, tiek runāts par Natura 2000 zonām un uh, barjerzonām un atļaujai uh, ir uh, jātiek uh, eh, īstenotai pilnā apmērā, un komisija ļoti uzmanīgi vēros, kā kopienas likumdošana tiek ieviesta Maltā attiecībā uz šīm uh, uh, zonām. Tagad par tā Šeng zonām. Šeit mēs runājam par attīstības projektu un arī habita direktīvu. Tašenga zona tika piedāvāta kā uh, nozīmīga zona 4. novembrī 2008. gadā. Mēs šeit runājam par sarakstu, ko 2009. gada februārī pieņēma komisija. Mēs runājam par turisma attīstību un lūgumraksta iesniedzējs protestē pret jaunas viesnīcas būvēšanu. Un šeit arī tiek pārkāpta abetas 2000 direktīva. Cik uh, ir zināms, tad uh, tā uh, cenk plakankalnē ir notikušas vairākas projekta izmaiņas. Mēs esam uh, vienojušies, ka nākošā saruna ar Maltas pārstāvjiem notiks oktobra vidū. Paldies! Paldies, saka prieksēdes kundze. Vai ir kāds, kas vēlētos kaut ko pateikt? Busatila kungs? Paldies, prieksēdes kundze. Paldies, es eh, nesaprotu visā pilnībā to, uh, Kāpēc e, petīcija, kura tika iesniegta pirms diviem gadiem, tiek izskatīta tikai tagad? Es uzskatu, ka lūguma raksta iesniedzējiem vajadzētu saņemt atbildi par to, kāpēc ir bijuši jāgaida divi gadi pirms šis lūguma raksts tiek izskatīts un tam vispār tiek pievērsta uzmanība. Jo divos gados daudz kas ir noticis un arī var notikt. Ir mainījusies situācija, ir vērojam zinām uzlabojumi. Un šodien mēs pat neesam vairs pārliecināti, ka situācija, kāda tā bija pirms diviem gadiem, ir tāda joprojām, vai arī tā ir pilnībā mainījusies. Ja es pareizi sapratu, tad situācija tiešām ir mainījusies, tā ir uzlabojusies, Teritorija, kuru vajadzēja aizsargāt, šobrīd ir aizsargāta un to aizsargā saskaņā ar eh, biotopu direktīvu. Un tomēr liekas, ka secinājums komisija to no tā nav eh, izdarījusi. Pirms diviem gadiem iesniegts lūgumraksts nav ticis izskatīts, un tas nav godīgi nedz pret lūgumrakstu iesniedzējiem, nedz arī pret tiem, uh, kuriem pieder zeme, uz kuras tika izveidota aizsargājumā teritorija. Jo bieži vien cilvēki nezina, kādas ir viņa tiesības, ko viņi drīkst darīt un ko viņi nedrīkst darīt. Komisija nav to paskaidrojusi. Tas nav godīgi. Prieksēdz kundze, es e, absolūti neesmu pārliecināta. Nesmu pārliecināts, ka komisijas sniegtā atbilde ir visaptvaroša. Uh, Tāpēc es vēlētos pieprasīt, lai mēs šo lūgumrakstu izskatītu arī nākamajā lūgumrakstu komitejas sēdē. Un vēlētos pieprasīt vēl vienu lietu, lai komisija nāktu klajā ar pilnīgi skaidru, paskaidru, paskaidrojumu, lai mēs šo lūgumrakstu izskatīšanu varētu pabeigt. Tātad komisijai ir jā mums eh, jebkurā gadījumā mēs nedrīkstam ļaut lūgumrakstu iesniedzējiem gaidīt tik ilgi. Paldies, saka prieksēdz kundze. Atā. Um, thank you very much, Madam Chair. Paldies, prieksēdz kundze. Es e, nepiekrītu manam kolēģim par to, ka es tā tad e, nav tā, ka es neesmu apmierināts ar komisijas sniegto atbildi. Uh, Un mani apsvērumi ir sekojoši. Ir zināmi pierādījumi, ka oktobrī tiks izskatīts jautājums par šo konkrēto aizsargājamo teritoriju. Un šo diskusiju nolūks būs tāds, lai tiešām vēl spēcīgāk aizsargātu šīs eh, teritorijas. Komisija savā atbildē jau uzsvēra, ka tiešām ir vērojama zināma pozitīva notikuma attīstība. Jau 60% no teritorijas, kura būtu jāaizsargā, ir tikusi nozīmēta kā kulturālais mantojums, un liela daļa šīs zemes ir privāta īpašums. Kā mēs zinām, visa sala lielā mērā dzīvo no turisma nozars, un līdz ar to ir ļoti būtiski aizsargāt teritorijas, kurās varētu nozīmēt zinām mēra aizsardzības pasākumus. Es piekrītu Busatila kungam tajā aspektā, ka komisija pati atzīst, ka turpināsies diskusijas, lai noskaidrotu situācijas status quo un tas būs zināms tikai oktobrī. Es uzskatu, ka abas puses, gan Busatilkungs, gan komisija vēlētos, lai šis lūguma raksts tika izskatīts nākamajā komitejas sēdē, kad mēs jau daudz sīkāk zinām par konkrēto status quo. Paldies, es saku prieksēdz kundze, ja nevienam nav nekas iebilstams, tad eh, es Personīgi arī uzskatu, ka mēs varētu turpināt izskatīt šo lūgumu rakstu nākamajā sēdē, proti tas paliek mūsu darba kārtībā un izskatīšana netiek slēgta. Vienlaicīgi es pati personīgi kontaktēšos ar lūgumu rakstu iesniedzēju un ve, uzklausīšu, vai iesniedzēju tas apmierina vai nē, un no komisijas puses savukārt vajadzētu uzzināt, vai mēs varam atrisināt šo problēmu. Tā tad eh, tiešām nav akceptējams, ka no iesniegšanas brīža līdz izskatīšanai paiet tik ilgs laiks. Mums ir eh, jāzina konkrēti, kas šobrīd notiek, un tagad vārds Busatila kungam. Paldies, saka Busatila kungs. Paldies, priekšsēdz kundze. Piekrītu jūsu lēmumam, bet varbūt mēs varētu precīzāk to nodefinēt. Šobrīd visiem ir skaidrs, ka komisija oktobrī tiksies ar Maltas varas iestādēm, kuras ir atbildīgas par aizsargājumu teritoriju noteikšanu. Varbūt, ka mēs varētu organizēt citu tikšanos pēc tam, kad komisija būs tikusies ar Maltas varas iestādes pārstāvjiem. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu nākamajās komitejas sēdē izskatīt šo lietu. Paldies! Es saku prieksēde lielisks priekšlikums. Un tagad, ja nevienam nav iebildumu, mēs e, pārcēlamies atpakaļ pie iepriekšējā punkta izskatīšanas. Jā, tagad jaunākās tehnoloģijas ir mūsu pusē. Vai viss ir kārtībā, profesor kungs, vai esat gatavs? Tā tad e, pārceļamies atpakaļ uz devīto punktu, kas ir pētījuma prezentācija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, Dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi. Lūgumrakstu komiteja lūdza mani prezentēt ziņojumu, ko esmu sastādījis kā konsultants par sastā panta 92.43 CE e pielietošanu. Tā ir direktīva par habitas. Es īsi runāšu par šī ziņojuma galvenajiem punktiem. Norādīšu, ka šis eh, ziņojums balstās uz eh, sākumā konstatējumu, ka mēs eh, konstatējam, ka situācija pasliktinās ar uh, abitas dzīvotņu saglabāšanu. Tā ir situācija Eiropas Savienībā, un to parāda skaitļi. Un šeit arī atbilde kādu kopienas institūcijas izsaka. Tātad mēs mēģinām rīkoties, lai samazinātu negatīvo sat, sa, situācijas izplatību un paplašinātu speciālās, speciālās uh, Uh, zonas. Tādi atbalstam 1979. Uh, gada pieņemtajiem dokumentiem un arī 92. gada dokumentiem par abitas. Tātad uh, pētījumi parāda, un tie pētījumi, ko es pats esmu veicis, mm, izvērtēja astoņu dalībvalstu darbību attiecībā uz uh, sesto paragrāfu šajā direktīvā, un, kā jūs zinat, sestais paragrāfs nosaka dalībvalstīm par pienākumu aizsargāt dzīvotnes uh, un pasredz uh, procedūras, procesus uh, tad, uh, kad projekti uh, varētu apdraudēt uh, dzīvotnes. Es atgādināšu, uh, kā šis sastais pants ir uh, sastādīts. Četri apakšpunkti. Pirmais uh, apakšpunkts paredz to, ka dalībvalstu vadītāji nosaka konservēšanas pasākums un arī plānus. Otrais paragrāfs nosaka, ka dalībvalstu pienākums ir pieņemt pasākums ar mērķi uh, samazināt eh, kaitējumu dzīvotnēm. Trešais paragrāfs nosaka, jeb apakšpunkts nosaka to, ka uh, ir jāveic uh, visu plānu vai projektu izskatīšana tādā izpratnē, ka jānovērtē iespējamie uh, riski, un tā, um, šis punkts dod dalību valstīm iespēju realizēt plāns vai projektus tad, uh, kad uh, pētījumi ir veikti, un ja pētījumi ir uh, negatīvi, tad ir uh, jā. Tos var īstenot tikai tad, ja šie plāni atbilst augstākam valsts interesēm. Un ceturtais plāns te ir kompensatoriskie pasākumi. Dažādi konsultanti ir devuši savu ieguldījumu, un mēs esam aptājājuši astoņas dalībvalstis un izvērtējuši stāvokli. Dalībvalstis izvēlējamies, lai pēc iespējas plašāks būtu aptvērums, dažādi kritēriji tika izmantoti Ziemeļ Eiropas valsts, Centrāla Eiropas valsts, Rietumu valstis Otrais kritērijs - maksimāli daudz bioģeogrāfisko reģionu un arī nākošais dažādās likumdošanas joms, gan vācu likumdošana, gan arī anglosakšu likumdošanas zonā esošās valstis. Un tāpat izvēloties šīs valstis, atlasot tās, es ievēroju to, uh, Uh, cik koherenti ir uh, Natura 2000 uh, dzīvotņu plāni. Projekti tika arī izvērtēt pēc vairākiem kritērijiem, un lielākie projekti ir um, skarti, piemēram, uh, skar, piemēram, autoceļus, uh, lielāks investīciju projekts, un visi šie projekti, kādus mēs uh, izvērtējām, sākotnēji bija tādās plašākās diskusijās, tika dusk, diskutēta gan ekonomiskā ietekme, gan arī vidas ietekme. Nacionālajie eksperti īpaši uh, uzsver dažādo lielo projektu nozīmi, piemēram, uh, vēja enerģijas izmantošanas, atkritumu izgāstuves, um, arī augstsprieguma līniju izveidi un dāmbju izveidi. Tad 25 kopā tādi bija. Un šīs nacionālās analīzes tika uh, veiktas balstoties uz uh, tādu apjomīgu anketu. Uh, Un mēs mēģinājām izdarīt uh, secinājumus. Un uh, formulējot šos secinājumus, es mēģināju izteikt arī ieteikumus. Tātad pirmais konstatējums. Mēs zinām, ka novēlošanās bija diezgan liela visās dalībvalstīs. valstīs Daudzas no dzīvotnēm aizvien vēl nav atzītas kā aizsargājamas un nav arī tāda pārvaldības plāna. Līdz ar to tas noved pie tā, ka bio daudzveidības erozija pastiprinās. Ir nepieciešams, lai šī, šī klasifikācija tiktu pabeigta pēc iespējas ātrāk, nepieciešams, lai komisija noteiktu, ka uz visām dzīvotnēm tiek attiecināts šis pieliet izmantojamās aizsardzības plāns un tiek izstrādāti atbilstoši pārvaldības plāni. Otrais secinājums vai otrais konstatējums. Tas ir par izvērtējumu. Tātad nacionālie pētījumi parādīja, ka daudzas no šīm zinātniskajām analīzēm nebija piemērotas sekojošu iemeslu dēļ. Nu, pirmkārt, tādēļ, ka eksperti neievē, neievēroja kumulatīvos eks, efektus, tie neizvērtēja speciālos un specifiskos momentus šīm dzīvotnēm. Un nav tāda konteksta skatījuma. Lai uzlabotu situāciju, es gribētu aicināt dalību valstis uh, pēc iespējas ātrāk publiskas diskusijas rosināts un uh, nodrošināt uh, lietpratēju neatkarību uh, Un uh, tad, kad ir tādi lieli un uh, pretēji vērtēti projekti, lai tiktu prasītas divas ekspertīzes. Daudzi pētījumi tika veikti, un jāsaka, ka šis zinātniskais pamatojums bieži ir bijis nepietiekams. Arī šeit es veselu rindu ieteikumu izsaku, tā tad, lai nevērtētu visu abstrakti, bet specifiski, uh, tiešo ietekmējumu un nevis netiešo, um, un kā arī kumulatīvos efektus, kā arī ilgtermiņa uh, efekti tiktu ievēroti, kā arī uh, lietpratējiem jādod iespēja analizēt uh, alternatīvās iespējas, kuras uh, mazāk uh, ietekmētu abitas un dzīvotnes teritorijas. Tagad par lēmu pieņemšanu. Šeit lielākā daļa lietpratēju no dalību valstīm runāja to, ka uh, piesardzības principi nav mm, tikuši ievēroti. No otras puses, vairākas prioritārās dzīvotnes uh, nav pietiekami aizsargātas uh, un dalību valstis neveic pietiekams pasākums, un tajā pašā laikā kad direktīva nosaka jāsabalansē intereses. Lielākā daļa nacionālo uh, institūciju neievēro šo sab, nepieciešamību sabalansēt intereses, un uh, dabas aizsardzības nevienmēr tiek nostādīts pirmajā vietā, lai arī direktīva skaidri nosaka, ka tā ir jābūt prioritātei. Uh, Tagad pievērsīšos ieteikumiem par caurskatāmību un arī par specializēto aģentūru iesaisti, jo bieži vien eh, nacionālās iestādes pieņem lēmumu nemaz neiesaistot specializētās institūcijas, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama labāka interešu izsvēršana, pieņemot lēmumus, un dziļāka izvērti, izvērtēšana, jāizvēlas tas uh, projekts, kas vismazāk kaitējumu nodaļ, nodara videi un ir proporcionālāks. Tagad ceturtais punkts. Šeit mēs runājam par realizētajiem projektiem. Un šeit, šajā jomā arī jāsaka, ka varējām būt vīlušies lasot analīzes, jo uh, kompensējošie pasākumi tiek skatīti pārāk plašā kontekstā, bieži vien tādu vispār pat nav. Un uh, tos pielieto um, bieži vien tad, kad projekts jau ir realizēts, un tas nozīmē, ka dažkārt uh, šādi kompensatorie pasākumi maz netiek izvērtēti vai arī pielietot. Es prasīju tādu striktāku rīcīgu nacionālā līmenī. Un uh, šiem kompensatorijiem pasākumiem patiesi jāatgriež šie zaudējumi dabai, mēģinot uh, uh saglabāt uh, Natura 2000 uh, koherenci. Izvērtējums jāveic pirms uh, uh projekta in, uh, ieviešanas, jo visā citādi nemaz nu nav tādas iespējas šos kompetitoros pasākums veikt. Un bez tam es aicinu Eiropas komisiju noteikt vadlīnijas eh, vairākiem uh, projektiem nosauko, nosakot šos kompensatoros mehānismos. Un pēdējais punkts tā ir kontroli. Un jūs eh, skatāties arī lūgumrakstus un lūgumrakstus izvērtējot. Uh, bieži vien ir atsauc uz šo sesto pantu par to, ka nacionālās dalību valsts un uh, tiesas tajās nav vienmēr efektīvi uh, strādājuši. Un tie pilsoņi, kas pieprasa uh, zinātnisku ekspertīzi, tad, kad uh, finanšu resursi ir ierobežoti un ir jārīkojas ātri, tad bieži vien situācija ir tāda, ka pilsoņi kļūst par tādiem tā kā. Um, tādām tā kā balsīm šiem aizsargājumiem projektiem. Tātad komisijai jāturpina uzņemties tās aktīvā loma un uh, 126. panta ietvaros uh, aktīvi jārīkojas kā līgumu uzraudzītājai sargātājai. Komisija nedrīkst vienkārši atpūsties. Uh, un tai jāraugās, lai šī direktīva tiktu korekti ieviesta un izpildīta. Merci beaucoup, Messi Sadeler. C'était très intéressant. Paldies. Tas bija ļoti interesanti. Un viss tas, uh, par ko jūs runājāt šeit uh, šodien. Tas dos mums iespēju izteikt komentārus, bet sākumā es gribētu aicināt uh, komisiju uzstāties. Krēmerkungs, lūdzu. Um, merci, uh, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, komisija uh, vēlas pateikties parlamentam par šiem ļoti interesantajiem pētījumiem, kas ir ļoti liederīgi, un mēs atbalstam lielāko daļu no secinājumiem, kas ir izteikti. Jā, patiesi, Natura 2000 un likumdošana par dzīvotnēm un par savvaļas putniem ir būtiski punkti kopienas politikā, lai aizstāvētu biodaudzveidību. Tā ir prioritāte pat laban. Mēs runājam par klimata pārmaiņām, un tā paliek arī prioritāte. Pārkāpumu un sūdzību skaits natura sektorā ir aptuveni piektā daļa no visām uh, ar vidu saistātajām sūdzībām. Un tas parāda to, ka patiesi ir uh, problēmas ar ieviešanu. Komisija ir uh, aizsākus pārkāpumu procesu procedūru uz eh, dalībvalstīm, kurās direktīva nav korekti ieviesta, un pat laban 24 uh, gadījumi ir aizsākti un 3 uh, eh, nonākuši tiesā. Tas viss parāda uh, to, cik nozīmīga ir likumdošana un uh, cik nozīmīga ir uh, arī šī problēma. Ko dara komisija šai kontekstā? Mēs a, patiesi apzināmies a, šīs direktīvas nozīmīgumu Mēs apzināmies, cik nozīmīgi ir Natura 2000 tīkls. Tas ir patiesi principiālais instruments un uh, 25 tūkstoši dzīvotņi ir iekļauti. Tie, tas ir koherents un ekoloģisks tīkls un tas ir unikāls visā pasaulē. Šajās dzīvotnēs tiek korektā veidā sargāta daba un dzīvotnes. Komisija saskārās ar mm, problēmām nosakot šīs teritorijas. Tā ir sarežģīta fāze, bet gandrīz pabeigta. Mēs ar dalību valstīm esam šajā noslēguma diskusijā par jūras teritorijām. Liela problēma skar efektīvu pārvaldību un šī instrumenta izmantošanu lai sasniegtu direktīvas nosprāstos mērķus. Ko komisija uh, dara? Jau no paša sākuma mēs esam ļoti aktīvi rīkojušies, lai ieviestu um, direktīvas uh, vadlīnijas. It īpaši sastais paragrāfs, kas tika šeit prezentēts uh, kā atsauksme un arī par ko uh, ir veikts pētījums. 2007. gadā mēs uh, publicējām 6.3 uh, un 6.4 skaidrojumus un papildinājumus. Pat labam mēs aktīvi rīkojamies, lai paceļinātu dialogu ar dažādiem sektoriem, kas saskars ar problēmām, ieviešot um, direktīvu, piemēram, ostu sektors, Mēs esam izveidojuši specifisku darba grupu, lai varētu labāk attīstīt sastā pantā ietvertās direktīvas un arī, lai veiktu labākās prakses apmaiņas pasākums. Ir vēl citas specifiskas darba grupas, piemēram, vēja enerģijas sektorā un arī ar, uh, ie, teiksim, kalnrūpniecības uh, grupa. Mēs taisamies veidot jaunu grupu, kurā eksperti diskutētu par Natura 2000 teritorijām, veicot specifisku darbu, lai diskutētu tieši par šo teritoriju noteikšanu un lai veidot šos pārvaldības plānus, lai uh, labākās konservācijas metodas tiktu um, pielietotas. Un šeit jā, uh, izsaka atsauc uz sasto paragrāfu. Tāpat komisija pārauga ieviešanu un juridiskos jautājumus. Mēs esam uh, sadarbojušies ar Nacionālo valstu tiesnešiem un esam piedāvājuši semināru un apmācības uh, programmu Bulgārijā un arī ar citām valstīm. Um, novembrī, piemēram, šajā gadā būs um, vairāk pasākumu Francijā, lai uzlabotu uh, izpratni un pareizu pieeju uh, ieviešot šo so direktīvu dalību valstīs. Tā tad ir daudz elementu šajā direktīvā, un uh, pētījums, kuru mēs atzinīgi vērtējam, norāda uz to, ka ir nepieciešams uh, uzlabot uh, atbilstošo situāciju, veikt pētījumus, ir nepieciešams dažādas ekspertīzes. Un tas viss patiesi ir ļoti nozīmīgs, un komisija, protams, turpinās uh, uzmanīgi mm, sekot uh, konkrētajiem iesniegtajiem jautājumiem un arī uh, iespējai attīstībai sastajā paragrāfā. Piemēram, ja uh, secinājumi nav skaidrība. Ja ir uh, nepieciešams papildu darbs vai arī skaidrs, ja ir kāds pārkāpums, tad komisija ievadīs nepieciešamos pasākumus. Priekšsādētāji kungs, es domāju, ka es to būtiskāko esmu pateicis, un paldies par šo pētījumu. Es varu tikai vēlreiz uzsvērt to, ka mēs uh, ļoti lielu nozīmi piešķiram Natura 2000 projektam. Paldies Krēmerkungam, un tagad ir vairāki no deputātiem lūguši vārdu. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos runāt? Aukans kundze, es jūs jau pieminēju. Vairāk runāt gribētāji nav, tagad es dodu vārdu četriem deputātiem. Vispirms. Prezident. Alīlī kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, vēlos pateikties un pateikties, uzsverot, cik ļoti um, izsmeļošs ir bijis šis pētījums. Piekrītu secinājumiem un pievienošu divus, trīs punktus. Pirmais, uh, ar plašu vairākumu um, konstatējam, ka šie lūgumrakstu, lūgumrakstu komitejā bieži skar uh, direktīvas abitas un savvaļas putna aizsardzības direktīvas pielietošanu. Un tas norāda uz tiem pašiem secinājumiem, kā ziņojums šodien no rīta ir skaidrs, ka dalība valstis atrod visas iespējas, lai apietu direktīvas uh, punktus un um, nedrīkojas uh, profilaktiski. Un sūdzības nonāk vai nu no logumraksta po uh, komitejā vai kā. Um, projek no projektiem bieži vien atsakās uh, um, tad, kad uh, pilsoņi protestē vai arī politiskiem iemeslu dēļ. Es atgriežīšos vēlreiz pie tā, jo man liekas, ka tas parāda vienkārši to, ka pielietojuma jomā runājot par abitas. Uh, direktīvu. Mēs saskaramies ar situāciju, kad nav pietiekams politiskas grības dalību valstīs. Un tāda minimāla darbība um, notiek arī no komisijas puses, lai dalību valstis piespiestu mm, īstenot kopienas likumdošanu. Un uh, otrkārt, uh, teikšu komisijai un kolēģiem pēdējo uzklausīšanu laikā, uh, Barozo kungs uh, pēdējā uzstāšanās laikā uh, teica, ka grib uh, prezentēt pārskatu abitas un uh, šis projekts, uh, manuprāt, nerāda, norāda uz to, ka nevis direktīva ir problēma, bet gan īstenošana un kontrola par īstenošanu dalībvalstiem. Mums nav nepieciešams jauns teksts, mums ir mehānisms, kas ir inteliģents, kas ļauj mums integrēti pievērsties uh, visām. Uh, visām. Piedod. Atgriežoties pie teiktā, vēlreiz gribu uzdot jautājumu komisijai. encore de, de l'application du droit communautaire. Euh, Eh, Tātad runājot par kopienas tiesību piemērošanu. Runājot par uh, dzīvotņu direktīvas mērķiem, par eh, div, Natūra 2000 mehānismiem, kā tad izskatās ar uh, sugu daudzveidības uh, aizstāvēšanu? 2010. gadā būs pirmais pārskats un uh, ANO 2010. gadu ir pasludinājis par uh, sugu daudzveidības. Uh, gadu, bet ne visas šīs programmas ir spējušas mazināt sugu daudzveidības zudumu. Ko komisijas rīcības plāns paredz, lai šo te sugu izzušanu palēninātu? Un kas šeit ir paredzēts attiecībā uz šo uh, teritoriju aizsardzības pastiprināšanu no dalībvalsts puses? Paldies, Abiliekundze! Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka Natūra 2000 īstenošanu mēs vēlamies un mēs iestājāmies par dzīvotņu aizsardzību. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem un šie daudzie lūgumraksti, kas tiek mums iesniegti, pierāda vienu lietu, proti, ka acīm redzot ir īstenošanas deficīts vai arī, ka vienkārši šie te priekšstati un likumi ir ļoti atšķirīgi, un uz vietas eh, pastāv ļoti atšķirīgs viedoklis par to, kas ir jādara. Uh, Un es eh, ceru, ka šeit kaut kas tiks sakārtots, runājot par pārvaldību, lai cilvēki zinātu, kas tad ir jādara un kādas prasības ir jāizpilda. Es pilnīgi jums piekrītu, ka lielu projektu gadījumos, kur tiešām ir eh, spēcīga iejaukšanās vidē, dabā, un tiek izdīcinātas dabas teritorijas, piemēram, būvojot ceļus vai milzīgas rūpniecības iekārtas. Tur tiešām ir uh, prātīgi un rūpīgi jāizsver, kas tiek darīts. Bet es gribētu uh, komiteju un arī komisijai norādīt uz vienu citu problēmu. Runāt par proporcionalitāti. Uz vietas ir arī kaut kādā veidā uh, jārunā par uh, Natura 2000 pieņemamību, un, un cilvēki aizvien mazāk pieņem šo te uh, direktīvu, un tas uh, rada šos lūgumrakstus. Un Vācijā ir uh, divi pasākumi, par ko vienmēr tiek ziņots plašasiņas līdzekļos, un uh, tur tie, notiek plaši strīdi. Tātad pirmkārt uh, tie ir armijas uh, mācību laukumu uh, attindēšana, uh, Jūs zināt, ka Austrumvācijā bija Krievu armijas laukumi tādi, kur ir aprakti pat tanki, un tur ir dīzeļdegviela noplūdusi, un tur vēl ir munīcija atrodama augstnē, tātad dažādi piesārņojumi, un tur ir milzīgas problēmas, kad mēs sakām, mēs vēlamies to visu atindēt un attīrīt, un Natura 2000 aizliedz šādus, manuprāt, ļoti eh, prātīgs pasākums, un tas eh, pārkāpj proporcionalitātes principu, un cilvēku uz vietas to arī um, nesaprot. Viņi saka, mēs nevaram tur iet, jo tur ir vēl mīnas, un ja mēs vēlamies to visu atmīnēt un attīrīt, tad mums ir eh, pārkāpums pret Nord 2000. Un tad ir vēl viena problēma, kas ir daudz izplatītāka Vācijā. Arī no mana reģiona Saksenes. Uh, Uh, tur ir virkne bijušo dzelzceļa līniju, kuras vairs nav vajadzīgas. Vienkārši nav vajadzīgas tās tad uh, tiek uh, sadalītas, izjauktas. Es atvainojos, tātad Vācijas dzelzceļš atsakās no šīm līnijām un uh, tur uh, grib veidot ceļus, eh, un tagad tiek teikts, kā tur bija dzelzceļš, bet ja mēs gribam tajā vietā būvēt ceļu, tad mēs saskaramies ar grūtībām. Tur ir jāveic pētījums saskaņā ar Natūva 2000, un līdz ar to šo ceļu būve aizkavējas vairākus gadus. Es gribētu tikai pievērst jūsu uzmanību uh, šai problēmai. Tātad vēlreiz atkārtoju, mēs esam pār dzīvotņu aizsardzību, pār Natūra 2000, mums vienkārši ir jāatrod uz vietas uh, Eh, ceļš un veids, kā rīkoties, lai nediskreditētu šo, šo te ļoti saprātīgo eh, Natur 2000 plānu. Tātad ir pasākumi, kas nav tik uh, intensīvi un mazāk maksā laiku un naudu, un uh, mēs vēl gūsim arī iedzīvotāju atbalstu, jo tas ir vajadzīgs, jo uh, viss, ko mēs vēlamies sasniegt, ir sasniedzams tikai ar cilvēku atbalstu. Paldies! Mrs. Elkin, please. Alkins kundze, lūdzu. Paldies. Vispirms es arī vēlētos pateikt lielu paldies par jūsu sagatavoto pētījumu. Un eh, nedaudz tās kā dīvaināks paldies komisijai. Un tas ir saistīts tikai ar to, ka man nav pieredzes, ko komisija patiesībā vēlas uh, sasniegt ar dabas direktīvu izpildi. Jo dabas direktīvas ir vienas no populārākajām direktīvām, ja mēs vēlamies iedzīvotājiem izskaidrot Eiropas Savienības lemjošos tiesību aktus. Un runājot par vidas problēmām, es domāju, ka bieži vien Eiropa tiek uzskatīta par naidīgu institūciju, kurai nav iespējams uzņemties adekvātu, uz, adekvātu uzraudzību un izpildi. Un, protams, ja iedzīvotāji neizprot, kāda ir Eiropas Savienības loma, tad mums, kā politiķiem, tā ir jāizpa, jāizskaidro, jo tā ir mūsu atbildība un pienākums izskaidrot, kā Eiropas Savienība vēlas aizsargāt dabu, un ja mēs raugāmies tikai un vienīgi īslaicīgi, tad tas mums maksās ilglaicīgā periodā ļoti dārgi. Un, ja es atceros, tad. Uh, ja tas bija Gēteborgā, tur bija teritorija, kur netika pietiekami aizsargāta. Es eh, vēlētos pateikt arī Beļē kundas teikto un vēlētos uzsvērt, ka man tas bija šoks, un arī visai zaļo grupai tas bija liels šoks, kad mūsu grupā uzstājās Brauzū. Mēs jautājām komisijas toreiz priekšsēdētāju kandidātam par to, vai ne Natūra 2000 būs turpināta mums un vai tā tiks adekvāti īstenota dzīvē. Ir tik daudz piemēru, un to mēs redzam arī šajās lūgumrakstos un īpaši šajā pētījumā par to, ka nekas netiek darīts un e, netiek piemērots nedze nedz profilakses principu, un bieži vien daudzās valstīs tās ir tikai primitīvas ekonomiskās intereses, kuras spēlē lomu. Un, protams, ja kādam ir ekonomiskās intereses, tad komisija ļoti viegli varēja manipulēt. Un e, tās ir nevis valstis, bet gan komisija, kur ir vāja. Un tad Barozo mūs visus nošokēja un pateica, ka es revidēšu direktīvas. Mēs sapratām, ka vajadzētu pārskatīt un revidēt direktīvu īstenošanu reālajā dzīvē, bet viņš pateica, ka tās tiks pārskatītas. Es atvainojos, varbūt komisija varētu sniegt ieskatu šajos plānos, kā mēs e, varam pārskatīt direktīvas, jo direktīvas jau darbojās, direktīvām nav nekāda vaina, tā ir to īstenošana dzīvē, kur ir nepilnīga. Un šajā pētījumā tas arī parādās. Tātad paldies visiem, kur ir piedalījušies šajā darbā. Es e, ceru, ka mēs turēsim karogu augstu paceltu un ka mēs nepadosimies šajā darbā. Un, protams, ka ir grūti pārliecināt tos, kuri pieraduši visu piecīku, piecūkot, ka tagad vairāk tā nebūs. Tas attiecās arī uz manu valsti Dāniju. Un es būtu ļoti pārsteigta, ja komisija man nevarētu neko pateikt par to, ka augstie dabas aizsardzības mērķi, kas ir Eiropas Savienībām, netiek izpildīti, tāpēc, ka Dānija pie tā ir vainīga. Bet paldies! Paldies, eh, Debrūkundze! Like to... Uh, Paldies! Es eh, vēlētos eh, pulcināt manus pateicības vārdus tiem, kuri jau ir teikti par ziņojumu sagatavotāju. Taču ir vairāk aspektu, kurus vēlētos pieminēt. Viens ir tas, ko jau jūs teicāt, ka bieži vien aizsargājumo teritoriju noteikšana tiek aizkavēta gada laikā. Un ir arī tādas vietas, kuras it kā tiek eh, kartētas kā aizsargājamās, un tomēr tajās nekas nenotiek. Līdz ar to tie mērķi un tie centieni, kuri ir iekļauti bioloģiskās daudzveidības rīcības plānā, nav tikai izvēle, bet tas ir jāiesteno visiem. Komisijas pētījums par ekosistēmu pārvaldības ekonomisko aspektu, protams, eh, ir jāskata visas pasaules ekonomikas gaismā. Un eh, tas ir starp 1,4 un 3,2 biljoni eiro gadā. Līdz ar to vismaz Eiropas Savienībā, ja mēs galveno uzsvaru liekam uz dabas aizsardzības projektu ekonomisko aspektu un nevis aizsargājumu aspektu, tad eh, patiesībā mēs galveno lomu pievēršam ekonomikai un nevis dabas aizsardzībai. Un tas nekādā ziņā nenāks par labu dabas aizsardzībai. Šā iemesla dēļ es e, apsveicu darba grupas izveidi komisijā. Īpaši vēlētos runāt par celtniecības nozares ideju un kā komisija vēlas sagatavot vadlīnijas šai nozarē tieši šajā jomā. Galvenokārt tā būs dalību valstu kompetence novērst tos trūkums, kāda ir direktīva realizēšanā dzīvē. Es uzskatu, ka vajadzētu īpašu uzmanību pievērst īpaši jaunajās dalību valstīs apmācībai un paraugu prakses apmaiņai. Piemēram, Balg Bulgārijā mēs eh, arī pēdējā lūguma rakstu komitejas sēdē runājām par grūtībām. Un, eh, protams, ja būs tādas valsts, kuras direktīvu izpildīs īsākā laikā nekā citas, tad varbūt šīm citām valstīm varētu palīdzēt apmācība. Es esmu dzirdējusi, ka vietējo varas iestāžu pārstāvis ir uzaicināts piedalīties šādā apmācībā, jo bieži vien viņiem informācija tiešā veidā nav pieejama. Un tomēr tas ir tikai viens no aspektiem, un esam pilnīgi pārliecināti, kā jau tas parādās arī šajā pētījumā, komisijai ir jābūt daudz aktīvākai soda sankciju piemērošanām dalību valstīm, kuras neīsteno direktīvas. Protams, arī informācijas apmaiņa ir svarīgs moments Un tomēr tas, ko pierāda šis pētījums un tas, ko pierāda citi momenti, ir tas, ka mēs neizpildīsim mūsu pašu pieņemtos mērķus un apņemšanās, tātad bioloģiskās daudzveidības direktīvu, ja mēs neaizsargāsim ekosistēmas. Un ir jā, komisija ir jābūt daudz aktīvākai un jāpiemēro sogras, soda sankcijas, ja tās ir nepieciešams. Paldies, saka prieksēde Busenāro kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu pateikties profesoru kungam par iespaidīgo pētījumu. Runāšu romāņu valodā. Attiecībā uz uh, uh, direktīvas aptvērumu. Un šeit um, redzam, ka ir uh, konflikts starp ekonomiskajām interesēm un uh, direktīvas eh, interesēm. Tātad vai nu turisma, <clears throat> rūpniecība mm, ir eh, pirmajā plānā, vai arī jauna enerģijas avotu eh, plašāka izmantošana. Arī Rumānijā, piemēram, tagad tiek diskutēts par vēja enerģijas iekārtu. Uh, izveidu tajās vietās, kur gaiputne pārlido. Tas, kas mūs šeit komitejā īpaši nodarbina, ir tas, ka ļoti ilgs laiks paiet pirms spējam reaģēt no tā brīža, kad sākam diskutēt par kāda projekta ietekmi uz dzīvotnēm līdz brīdim, kad lēmums tiek pieņems vai nu par vai pret, tad šis brīdis ir pārāk ilgs. Jeb arī ļoti ilgs. Kādēļ tā saku? Tādēļ, ka no vienas puses dalība valstis ļoti maz sadarbojas, tās ir ļoti atturīgas un tās drīzāk aizstāv ekonomiskās intereses. No otras puses, Eiropas um, komisija reaģē ārkārtīgi lēni. Nu, vismaz uh, to vajadzētu uzlabot, lai tā, nu, maigi teikt. Līguma pārkāpuma procedūra jautājumā šāda procedūra var ilg, vilkties gadiem ilgi, un visa šī uh, laika ritumā līdz tiek pieņemts šāds lēmums, lēmums uh, tiek pieņemts praktiski post faktum, jo fakti jau ir. Uh, jo projekti jau ir īstenoti un uh, Mm, savukārt dažādajām sugām tas tā dažkārt pat ir postmortum lēmumu pieņemšana, jo šīs sugas jau dažkārt ir pat izmirušas. Vēlos izteikt uh, priekšlikumus. Mums vajadzētu nevis ne tikai vienoto likumdošanas principu visās 27 dalību valstīs, bet arī uh, kopēju reakcijas laiku noteikti visām dalību valstīm, jo katra dalību valsts uh, reaģē atšķirīgi. Un tādēļ komisija gaida līdz nu, tādai praktiski nekad nepienākošai dienai, tātad gan padomē, gan komisijai jānosaka konkrēts laika periods, kad jābūt, kad jārēģē līdz brīdim, kad tiek ievadīta pārkāpuma procedūra, atsaucoties uz direktīvu. Otrkārt, manā skatījumā ļoti nozīmīgi ir tas, eh, kas starp Eiropas Savienību un eh, tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, tiktu diskutēts. Un lai mēs diskutētu par uh, direktīvas pielietojumu, jo mm, efekti ir kumulatīvi, un mums ir jādiskutē, piemēram, ar Krieviju. Uh, Baltijas jūras gāzes vats Mēs redzam šeit, ka Krievija ir ratificējusi ESPO dokumentus, bet Krievija nav ratificējusi Eiropas atbilstošos dokumentus, bet partnerības ietveros ar Krieviju jārunā ne tikai par enerģijas partnerību, bet Eiropas Savienībai jādiskutē arī par pārobežu uh, ietekmi un pārobežu efektiem. Tas jādiskutē ar Krieviju, vajadzētu noteikt diskusijām ar Ukrainu, un šeit vēlos pieminēt uh, Melno jūru. Šeit uh, par uh, bistro kanālu netika veiktas nekādas diskusijas, un Eiropas Savienībai jārunā visu 27 valstu interesēs Komisijai jāpārstāv dalību valstu intereses, tādēļ dialogā ar kaimiņu valstī e, komisijai jāaizstāv uh, gan dzīvotņu direktīva, gan arī savvaļas būtņu uh, direktīva. Paldies, tagad Krēmerkungs atbildēs komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdājs kundze. Tik uzdot daudz jautājumu, un es mēģināšu vismaz uz dažiem jautājumiem atbildēt. Nu, pirmkārt, es gribētu teikt, ka daudzās dalībvalstīs ir izpratnes a, problēmas. Arī sabiedrība nav īsti skaidrs, a, kāda ir Natura 2000 mērķi un kāda ir a, dzīvotņu direktīvas a, mērķi. Bieži vien saka, ka projekti Nu, vismaz tāds viedoklis rodas, ka projekti ir ierobežoti un uh, to īstenošana tiek uh, padarīta pārāk sarežģīta un tiek izveidotas uh, izveidot dažādu šķēršļu. Nu, katrā gadījumā mm, komisija ir par ilgtermiņa, ilgtspējīgiem projektiem, kas ievēro biodaudzveidību. Ja atsevišķos gadījumos ieviešana dažkārt pat ir pārspīlēta lokālā līmenī vai pašvaldību līmenī un tiek radītas nevajadzīgas barjeras, tad tas neatbilst direktīvas garam, jo direktīva paredz, ka tie attīstības projekti var tikt īstenoti, kuri kuru uh, ietekme ir izvērtēta un atzīta par labu esam. Un tie atbilst arī biodaudzveidības saglabāšanas principiem. Dažkārt problēmas rodas uh, arī tajos gadījumos, uh, vai varbūt tas ir tādēļ, ka projekti ārkārtīgi klasiski tiek ieviesti, nu, praktiski raugoties tikai uz ekonomiskiem kritērijiem un pēc tam izvērtējot ietekmi, pēkšņi uh, redzam, ka ir nevēlami būtiski efekti uz biodaudzveidību. Tādēļ jādara nepieciešamais tie projekti, kas tiek veidoti, kad projektu veidotāji jau tādā ļoti agrīnā brīdī apzinās biodaudzveidības saglabāšanas principus. Redzam, ka ja šis darbs netiek sākts ārkārtīgi ātri, tad saskaramies ar barjerām mm, beigu vai praktiski ieviešanas brīžos. Direktīva daudz labāk jāievieš un skaidrāk jārunā par tos ietekmi uz ekonomiku. Kā jau es teicu, mēs cieši sadarbojamies ar dažādiem rūpniecības sektoriem, un tā ir tāda pieeja, uh, kuru saucam aktīvi sadarboties ar dabas projektiem. Un, ja mēs atsaucamies uz 6.3 punktu, tad redzam, ka problēmas ir um, daudzskaitlīgas, ja netiek atrisināts uh, jau darba sākumā. Un ir nepieciešami arī uh, kompensējošie pasākumi. Tātad tas par akceptēšanu un par uh, sarežģīto situāciju dažkārt nacionālos un pašvaldību līmeņos. Natura 2000 nav uh, objekts, kas uh, limitē uh, projektus vai ierobežo projektus. Nē. Mm, uh, dažādi, piemēram, arī dzelzceļa veidošanas gadījumos vienkārši jāievēro ilgspējības uh, attīstības principu ievērošanu. Un komisijas prioritātes nākotnē būs biodaudzveidības rīcības programma ieviešana. Par to runājam komisijām parlamentā arī padomē 2006. gadā un rīcības programmu ievieš, ieviešot. Mm, absolūtā prioritāte, protams, būs ieviest un pārvaldīt Natura 2000 teritorijas, kā arī runā, runāt par efektīvu zonu pārvaldību, teritoriju pārvaldību. Un komisija aktīvi rīkojas un atbilsta tai uzticētai lomai. Bet no otras puses šīs pārkāpumu sodīšanas procedūras ir ļoti strikts instruments, un ja uh, Uh, netiek uh, izpildīti kritēriji. 228. Uh, paragrāfs nosaka, ka var šāds pārkāpuma procedūras ievadīt. Jā, protams, ir brīdināšanas procedūras dažādas, tās mēs arī izmantojam. Tagad ekonomiskie konflikti un biodaudzveidības konflikti, jeb tad, kad in, šīs intereses saskars. Uh, ir eh, labi jāsagatavojas runājot par šiem jautājumiem. Mēs eh, domājam, ka direktīva ir ļoti laba tāda, kā tā ir uh, sastādīta. 92. gada saules putnu direktīva un iepriekšējais dokuments uh, tiek pielietoti paralēli, un ja ir nepieciešams pārskats, tad uh, tikai uh, izvērtējot un domājot par 2010. gadu un mūsu nākotnes darbu, kā arī atsaucoties uz 17. pāntu dzīvotņu un apitas programmu īstenošanā Eiropas Savienībā. Un nu, pirmais ziņojums ir publicēts šajā gadā, un tas parāda, ka biodaudzveidība patiesi ir tādā sarežģītā uh, stāvoklī situācijas attīstība nav daudz sološa. Mums ir jādarbojas efektīvāk, jānosaka prioritātes un jāstājas pretī izaicinājumiem, lai mūsu darbs neatslāpt. Nu, katrā gadījumā nevēlamies vainot nekādā veidā mūsu uh, centienus, un uh, mūsu darbs paliks tikpat apjomīgs kā iepriekš. Es domāju, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, varbūt, ka laiks ir ierobežots, un tādēļ pārtraukšu man uzstāšanos šeit. Paldies! Paldies! Un uh, gribētu vēlreiz pateikties profesoru kungam par viņa sniegto ziņojumu. Ja nemaldos, tad neviens vairāk nevēlas izteikties, bet profesors, protams, būs mūsu rīcībā, ja kādam ir jautājumi. Tagad pāriesim pie nākamā lūguma raksta. Tas ir 11. punkts 2008. gada rūgumraksts, ko iesniedzis Karlos Rijos Torres, kas ir Spānijas valsts piedarīgais un uh, ir klāt arī komisijas pārstāvis. Kurš izteiksies? Paldies! ir bijis paziņojums šai komitejai, kad šis lūgumraksts tika saņemts, un tajā tika teikts, ka nav nekādu pierādījumu par to, kas uh, ļautu mums novērtēt, vai uh, dzīvotņu un putnu direktīvas ir pārkāptas. Uh, Tur ir runa par eh, tātad tilta būvēšanu Natura 2000 teritorijā šajā lūgumrakstā. Papildus informācija tika pieprasīta no lūgumraksta iesniedzēja, un iesniedzējs nosūtīja komisijai virkni dokumentu, ieskaitot arī uh, valsts iestāžu izsniegtus dokumentus, kur tika teikts, ka projekta ietekme tika izvērtēta un tika konstatēts, ka šis projekts neietekmē šo teritoriju integritāti. Tur bija runa arī par papildu pasākumiem un ņemot vērā dzīvotņu un sūgu aizsardzības nosacījumus šajā teritorijā. Nosūtot šo papildu informāciju, lūguma rakstiesniedzējs neapšaubīja uh, iestāžu noteikto atzinumu, ko ir teikuši tātad iestādes Spānijā. Komisija uzskata, ka dzīvotņu direktīvas noteikumi ir ievēroti un šeit nav redzami nekādi pārkāpumi pret eko, Eiropas li, vidas likumdošanu. Paldies! Priekšsādātā runā bez mikrofona. Ci sono interventi, chiedevo se qualcuno prende la parola su questo. Vai kāds vēlas izteikties par šo lūgumu rakstu? Ja nē, tad varam pāriet pie nākamā punkta. Turklāt šis iepriekšējais punkts, šis lūguma raksts paliek atvērts lai mēs varam vēl skatīt padziļināt komisijas atbildi. Tātad tagad 12. lūgumraksts, 37. Uh, lūgumraksts no 2005. gada iesniedzis, iesniegusi Laurāns Dela Martinjē. Un tepat mēs runājam arī par 613. lūgumrakstu, ko iesniedz Salamon kungs, kas laikam ir klāt, vai ne? Lūdzu, jums vārds. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdājas kundze. Es uh, Arī vēlos pievienoties atzinīgajiem vārdiem, kas ir teikti par ziņojumu. Esmu lūgumu rakstu iesniedzējis un saskaros ar sarežģītu situāciju, tiek apdraudēta vide un secinājumi atbilst arī uh, tiem, kurus mēs varam uh, apstiprināt, dāmas un kungi, parlamentārieši priekšsēdētājs, kundze, dāmas un kungi. Es runāju par diviem lūgumu rakstiem 37 2005 un esmu priekšsēdētājs asociātie Mardieval, kas tos ir iesniegusi. Runā arī 300 pilsoņu vārdā, kas ir parakstījuši šo dokumentu. Mēs runājam par asociāciju Sulis Urlāra un Bola, un mēs saskaramies ar trim līdzīgiem gadījumiem. Es stāstu par pretestības kustību, kas jau 13 gadus ilga ir. Mēs protestējam pret trīs papildus punkt, um, tiltiem Loārs ielajā. Tie, to plānošana tika aizsākta pagājušajā gadsimtā, un pat labi, tie ir absolūti novecojuši, raugoties uz uh, saprātīgu ekonomiku. Tie uh, maksā 300 miljonus vismaz, un arī vīdes izpratnē tie ir absolūti novecojuši. Mardie Luārs teritorija ir aizsargāta kopš 1794. gada, un tā ir tāds tā kā zaļš pārāvums Orleāns urbānajā vidē. Šis, šie mežiem bagātie rajoni ir aizsargāta Znief un Ziko, kā arī uh, Loāras ielejas aizsardzības projektos, kā Natūra 2000 ietveros un savaļas putna aizsardzības iet, direktīvas ietveros. Kopš 2000. gada mūsu kopiena ir arī uh, pasaules mantojuma uh, sarakstos. Vairāk nekā uh, simt dažādu savvaļas putnu veidu, no kuriem 40 ir aizsargāti Eiropas līmenī un 15 īpaši aizsargāti tie, kas ir pirmajā uh, pielikumā direktīva, uh, savvaļas putnu direktīvā pieminēti. Tie uh, liks to mūsu vietos. Tātad uh, specifiskie biotopi, uh, tajos dzīvo arī dažādi zīdītāji, uh, kas ir eh, Eiropā īpaši aizsargāti. Un ārkārtīgi nozīmīgi eh, ir uzsvērt to, ka izpostot šo mm, teritoriju tiktu samazināts eh, daudz dabas sugu daudzveidības princips. Tas tiktu pārkāpts. Un mm, Loāras ielēs pārvalde administrācija 1996. gadā nolēma, ka būs eh, veidots apvedceļš, pa kuru braukt smagās eh, mašīnas, eh, tie būtu apmēram 2700 metri. Uh, uh, uh, garumā un plānots ir būvēt uz tādiem pamatiem, kas ir ļoti uh, trausli un kopējais apveceļš ir aptuveni 500 metru uh, uz tiltiem kā arī 35 metru augstumā, un tas draud ar būtiskiem traucējumiem Loāras ielijā. Bet alternatīvie uh, projekti nekad nav izmē, izvērtēti, piemēram, uh, būvējot uh, citas nobrauktos no tiem tiltiem, kas jau ir uh, uzbūvēti. Un pēdējā laikā um, netiek veikti arī salīdzinājumi, un mums ir pierādījumi, ka ir uh, falsificēti dažādi arī uh, un nepareizi iesniegti mm, projekti. Aptaujas parāda, ka iedzīvotāji neatbalsta šo projektu, bet uh, izpildvaras pārstāvji vēlas saglabāt šos projektus un uh, piešķir uh, valsts līdzekļus uh, kā arī iesaista uh, publiskā partneriāta ietvars. Un mēs protestējam arī pret šo pieju. Mēs redzam, ka tas, ka saskaramies ar samazinātām iespējām piekļūt informācijai un arī vērsties tiesās. Es gribu liecināt par to, ka uh, Mūsu skatījumā vairāki aspekti ir apšaubāmi. Un uh, Natura 2000 mūsu acīs ir piemērota, lai aizsargātu šo mūsu vidu. Direktīvā noteiktais uh, ļautu mums. Uh, Uh, rīkoties uh, izpratnē, kas ir pretēji izpildu uh, varas eh, darbībai, bet pat labam saskaramies ar to, ka praktiski šie projekti tiek tā kā ar spēku īstenoti. Un um, es gribu apliecināt to, ka jau pirmo reizi uzstājoties šeit, eh, mēs tikām uztvert ļoti draudzīgi, un mums likās, ka mūs uzklausa un sadzird. Un bijām droši, ka mūsu argumenti ir nopietni uzklausīti. Uh, un izvērtot, jo mēs uh, runājam par Eiropas direktīvas uh, pielietojumu un mēs uh, lūdzam parlamentāriešus un arī lietpratējs izvērtēt situāciju, lai dotu skaidrus, precīzus, ar skaitļiem a, pamatotus argumentus. Es gribu teikt, ka arī tas fakts, ka parlamentārieši ieradās, lai redzētu tieši šo aizsargājumu zonu un situāciju, kāda tā ir, uh, Tā apstiprināja mūsu darbību nepieciešamību. Un, uh, piemēram, Loārs uh, ielais šķērsošana. Uh, nav uh, absolūti nepieciešama tādā veidā, kā tas ir uh, paredzēts, nav nepieciešama šie apceļi, uh, kādi tie tagad ir plānoti. Ziņojums par šo izpētes braucienu to apstiprināja vienbalsīgi parlaments atsaucas uz to, ka ir nopietnas briesmas pārkāpt uh, uh, direktīvas Natura 2000 uh, pamatprincipus. Un attiecībā uz uh, tieši mūsu pašvaldību jāsaka, ka šis ziņojums atklāti prasa pārskatīt šos šķērsošanas plāns, kādi ir plānoti marģie jomā. Un mēs ceram, ka Lūgumrakstu komiteja turpinās darboties un diskutēs arī Francijas institūcijām līdz gūt pozitīvu rezultātu. Un ja situācijas attīstība būtu negatīva, tad atsaucamies uz 228 līguma pantu un aicinām Eiropas komisiju vērsties Eiropas kopienu tiesā. Bet mēs negribam slēpt mūsu nemieru. Uh, Eh, jo liekas, eh, ka darbība pēdējā laikā eh, ir aizvien aktīvāka un briesmas ir tādas, ja tas nonāktu kāda negodīga operatora rokās šis plāns un tas tiktu pārāk ātri īstenots. Un liekas, ka um, direktīvas pārkāpums netiek sodīts, un vai patiesi ir jāgaida, lai pārkāpumi realizētos, proti, lai projekts realizētos, kuru uz kura negatīvo ietekmi mēs jau esam norādījuši. Mums nebija pieejas Francijas administratīvai tiesvedībai ar pamatojumu, ka pieņemtais lēmums nav bijis izšķirīgs un nav bijis noteicošs mēs atsaucamies uz ārhus konvenciju, un tas ir praktiski tāds kā de facto likums Eiropā, un mēs vēlamies, lai pilsoņi un pilsoņu apvienības varētu vērsties tiesās. Desmit gadus pēc ratifikācijas Francija praktiski ne par sprīdi nav pavirzījusies to īstenojot. Un uh, mēs uh, pateicamies, uh, ka mūsu uh, lūgumraksts tika pieņemts un atzīts par pieņemamu un vēlamies, uh, lai uh, komisija aktīvi uh, rīkotos un uh, lai darbs netiktu nodots, uh, pra, praktiski uh, projekta īstenošana netiktu nodot PPP. Mūsu gadījumā mm, padome Francijā balsoja 19. martā 2009. gadā, ka tiks piešķirti 106 miljonu eiro, lai aizsāktu šo projektu. Mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi uz mūsu prasījumu izvērtot alternatīvos projektus nekas nav tiks izdarīts, e, jo nav nekāda arī pamatojuma, kādēļ tas nav izdarīts un kādēļ nav ievērēti e, vides aspekti. Natura 2000 norāda uz to, ka ir e, bez jebkādas kavēšanās jāizvērtē situācija un ka šis vardieprojekts nav iedomājams. Uh, Mūsu uh, skatījumā direktīvas principi tiek pārpaukti, vai Eiropai pašai nevajadzētu pārskatīt šo praktiku, kāda tā tiek uh, ieviesta uh, ārhus konvencija, un uh, vai nevajadzētu uh, pievērsties uh, pārkāpumiem un novērst tos, kamēr vēl ir laiks. Lūgumrakstu komiteja mūs ir uh, atbalstījusi un mēs uh, ļoti augstu vērtējam to. Francijā ir uh, jauns fórums, proti vides uh, fórums, un tiek runāts par uh, satiksmes pārnešanu plašākā apjomā no autoceļiem uz dzelzceļiem, bet um, rīcība ir vēla un šie lokālie. Uh, projekti tiek īstenoti, kuriem pat labā nav dziļas, dziļa pamatojuma. Un visi tie satiksmes projekti, kas tagad tiek īstenot, tie jau ir no, novecojuši, jo mēs redzam, ka mm, to īstenošana nebūs efektīva. Tātad Eiropas institūcijām ir jāveic viss nepieciešamais, lai aizsargātu tos principus, kādi ir noteikti direktīvās, lai uh, novērstu Luāras ielais nevajadzīgu un neatgriezenisku uh, uh, izpostīšanu un situācijas pasliktināšanos. Uh, rīkosimies ātri, lai nav uh, bojājumu un lai nav līdzekļu izšķērdēšana. Paldies par jūsu uh, uzmanību. Paldies jums. Tagad uh, uzklausīsim komisijas pārstāvi. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Lūgumraksta iesniedzēja kungs, sirsnīgs paldies par to, ka man tiek arī dot iespēja izteikties un informēt jūs par jaunāko notikumu attīstību šajā lūgumrakstā. Pirmkārt, es gribētu komisijas vārdā uzsvērt, ka komisija jau vairākus gadus eh, seko šiem jautājumiem. Mēs jau vairāk kārt esam izteikušies šeit komitejā, lai informētu jūs. Uh, Jaunākā informācija, ko esam saņēmuši no Francijas varas iestādēm, ir sekojoša. Runājot par tiltu projektiem, arī Čarko projekta gadījumā nav vēl izdota neviena būvatļauja. Ietekmes novērtējums uz vīdi Natura 2000. Šis novērtējums vēl nav izvērtēts, nav noslēgts. Un uh, attiecīgais uh, papildus vīdes pētījums, kas uh, noved pie tā, ka bija vēršanās logumrakstu komitejā runājot par šo te kumulatīvo ietekmi. Šis pētījums arī vēl nav noslēgts. Lūgumraksta iesniedzējs uh, saka, ka um, lēmums ir pieņemts, ja to pieņem uh, padome. Uh, Uh, Francijā. Tātad uh, tā ir tomēr atklāta procedūra. Gribētu atgādināt, ka šajā gadījumā uh, sabiedrībai ir tiesības piedalīties lēmu pieņemšanas procesā. Mums ir šīs divas direktīvas šajā jomā. Šīs te direktīvas par uh, Orhusas konvencijas īstenošanu kopienas likumdošanā un, protams, arī dzīvotņu direktīva. Pielīmērojot uh, šo te direktīvu, tas nozīmē, ka ja informācija saskaņā ar ceturto pielikumu ir pieejama, tātad tā ir informācija, kur ir aprakstīts projekts, un uh, apraksta arī iespējam projektu ietekmu uz vīdi, un tur ir aprakstīta arī pasākumi, kas ir jāveic, lai šīs sekas ietekmi uz vīdi tātad minimizētu, un tur ir norādīts arī alternatīvas. Un uh, Francijas iestādes uh, vēl nav sasniegušas šo attīstības punktu, jo projām tiek uh, veikts uh, ietekmes uz vīdi pētījums departamenta vai pašvaldības iestādēm, protams, ir tiesības ceļu būvas projekts, tiltu būvas projekts, protams, īstenot un uzsākt, bet tas nenozīmē, ka šie konkrētie projekti jau tagad varētu tikt īstenot. Nē, tā nav. Šeit vispirms ir jāsaņem atļauja, būvatļauja, un tas vēl nav noticis. Un Francijas iestādes mums ir paziņojušas, ka tas agrākais varētu notikt 2011. gada februārī. Šajā sakarā komisija uh, vēlas, un to mēs arī iepriekšējos gados tā esam rīkojušies, tātad mēs vēlamies vērsties pie Francijas iestādēm, lai lūgtu informēt mūs par izmaiņām šajās uh, pasākumos, ja runa par publiskajām privātajām partnerībām. kopienas eh, juridiskie principi šeit tiek izskaidroti, un, eh, kā jau teicu, tā ir tā no jaunākā situācija pēc Francijas iestāžu informācijas. Tātad šīs partnerība tiek veidota, bet tā vēl nav pilnībā izveidota, un ja pašvaldība gatavojas investēt līdzekļus, uh, partnerībā, tad, protams, tas nozīmē, ka tas notiks tikai tad, ja tiks saņemta būvatļauja, lai būvētu šo tiltu. Tātad nevar būt tā, ka pašvaldība izlēmj kaut kādu summu investēt kādā projektā un šis projekts automātiski tiek uzsākts. Vēlreiz, šī tilta projekta ietvaros, ja tas netiks atļaus, tad tas viss tiks uh, publiski izmeklēts un visiem uh, iedzīvotājiem, visām sabiedrības uh, daļām ir pieeja šai informācijai un komisija cieši seko šai situācijai. Un mēs gribētu lūgt Francijas iestādes vienmēr arī uh, sniegt uh, datus par vides ietekmi, par citādiem pētījumiem, lai varētu nodrošināt uh, pielāgo, piemērojot eh, dzīvotņu direktīvu, ka neviens projekts nesaņem atļauju, ja tas būtu kaitīgs eh, videi. Tas ir attiecībā uz šīm te aizsargātiem teritorijām. Paldies! Paldies! Nezinu, vai Kristians Savenē vēl gribētu vēl īsi izteikties, vai tagad uh, ar to pietika, ko teica komisijas pārstāvis. Jūs vēlaties izteikties? Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de... Paldies, priekšsēdētājs kundze, mēģināšu runāt īsi. Un uh, trīs precizējumi attiecībā uz elementiem. Par otro uh, uh, lūgumu rakstu. 92.43. Pirmais punkts, ko es gribu uh, uzsvērt. Tie ir, tā, tie ir konteksts starp um, privātajiem uzņēmumiem un um, valsts pārvaldes institūcijām. Un tie neatbilst Eiropas principiem un partneriāta princips, um, kādu uh, vēlas uh, īstenot Loāras uh, ielais varas ies, uh, iestais. Uh, tas neatbilst uh, līdz šim noteiktiem principiem. Pat ja ir atsauksme, uh, lai uh, saņemtu atļaujas, bet nu liekas, ka mēs izmantosim iespēju, lai aktīvi rīkoties pret Francijas šo lēmumu, jo mm, praktiski šī varas iestāžu rīcība neatbilst uh, pamatprincipiem. Un tagad izvēloties uh, uh, juridisko bāzi ir um, likumdošana, kas ir arī, uz kuru ir atsauksmes šajā lūguma rakstā un loārs ielais uh, institūcijas, lai arī kāda būtu to iespēja izvēlēties uh, privāto īstenotāju. Tai ir jāīsteno uh, un jāizsludina konkurss, un tam ir jānotiek atbilstoši Eiropas uh, noteikumiem. Ja esmu pareizi sapratis, mēs vēl neesam šajā situācijā, nav vēl šī konkursa izsludināšana notikusi, procedūra ir pietiekami ilga. Uh, Un, proti, mēs nezinām, kāds būs šis partners. Šeit arī visdrīzāk, ka būs problēma. Mēs nezinām, kāds būs šis privātais partners un kurš sāks uh, sadarbību ar šo Loāras uh, institūciju kopu. Un um, tikai beidzoties šai procedūrai, kā jau teicu, šī konkursa procedūra ir ļoti ilga, tikai tad redzēsim, kāds būs tas uh, īstenotais privātais. Un ja direktīvā noteiktais un arī nacionālo iestāžu noteiktais, tad tiks izpildīts, tad būs parastais uh, pieteikuma iesniegšanas process, un šis uh, um, būs samērā ilgs. Trešais punkts. Uh, iespēja apstrīdēt to pirms kontrakta parakstīšanas, uh, jo ir nepieciešams parakstīt šo, uh, kon, tad, kad kontrakts būs parakstīts, tad lieta attīstība būs daudz kārt sarežģītāka. Tātad ir uh, vesela rinda noteikumu, kas ir uh, jāievēro, un arī apstrīdēšanas procedūras ir, bet tās ir pietiekami specifiskas. Un ir arī tādas plašas šaubas par um, valsts iestāžu rīcību un pašvaldības rīcību, ja, pat to arī, es arī uh, atzīstu, uh, ka Arhus konvencijas principu ievērošana ir prioritāra. Orhus uh, konvencijas. Un es domāju, ka mēs ar kolēģiem uh, no vides ģenerāla direktorāta kolēģiem ļoti uh, uzmanīgi sekosim uh, attīstībai, un ja konkursa procedūra netiks uh, eh, ievērot, tad mēs varētu vērsties pie Francijas uh, varas iestādēm, lai skaidrotu situāciju un lai uh, panāktu pārvērtējumu. Paldies! Paldies! Es uh, domāju, ka Šis lūgumraksts noteikti jāatstāja atvērts. Piedāvāju tagad pāriet pie 13. punkta. Tas ir Olivier Perron uh, eh, lūgumraksts. Viņš ir eh, šeit, Dāvids Kolons ir šeit, un Žans eh, Pols de Klerks arī ir šeit klāt. Viņš ir šīs apvienības priekšsēdētājs. klātesošai Lugurmas tiesniedzēji līdz ar to saņem vārdu. Paldies, priekšsētājs kundze. Es pārstāvu salas ieguvas pūru strādnieku apvienību. Un mēs runājam šeit par a, projektu Venīs. Dāmas un kungi, paldies, a, ka pieņēmāt mūsu lūgumrakstu un ļauj to prezentēt. Mēs runājām par sāļas, sāls purvu garantēzē plānotajiem a, projektiem. Un mēs redzam, ka sāls purvi sniedzas 200 hektāru platībā un skar 9 komunas. Sāls ieguvēja profesija ir ļoti sena, un mēs esam norūpējušies, ka urbanizācijas dēļ sāls purvu un malās pastāv risks, ka uh, tiks nosusināti eh, šīs ieguvas, un um, sāls ieguvēja darbojošie ne tikai iegūst sāls um, krājumus, bet arī rūpējas par dabas aizsardzību, un šī zinātība ir absolūti vienreizēja, un mēs vēlamies to saglabāt arī nākotnes uh, paaudzēm. Mēs vēlamies strādāt uh, solidāri un videi atbilstoši. Uh, Mūsu darbs ir atkarīgs no um, dabas un cilvēka darbības sabalansētības. Tas ir absolūti nepieciešams, lai tiktu ražotas, ražot šis sāls, kas ir ārkārtīgi augsts kvalitāts un starptautiski atzīts. Mūsu darbība ir ļoti nozīmīga arī reģionā. 450 cilvēku strādā un 20 miljonu eiro ir darba apjoms. Mēs esam ļoti nozīmīgi arī turisma eh, izpratnē ir ļoti daudz turismas, kas ierodas iegūt um, eh, ieskatu šeit. Bet šie sāļie purvi mm, ir tāds eh, kā rodas gabals arī uh, nekustamā īpašuma tirgu. Jūsu parlaments uh, Uh, arī jau ir pievērsies šai uh, problēmai, jo um, uh, gabaliņu pa gabaliņam tiek samazināta uh, šī telpa. 72% no stāriem purviem tagad tiek uh, tikai izmantoti. Tagad uh, dodu vārdu nākošajam runātājam. Vietējie deputāti aizvien vērtē, ka šī dabas zona ir tāda, kuru vajadzētu izslēgt no urbanizācijas projektiem. Uh, Un mēs atsaucamies uz principu, kas ir uh, Natura 2000 uh, formulēts. Uh, Gerand uh, pašvaldība ir izdevusi, izsniegusi uh, būv atļaujas, uh, kas uh, pasliktina sāļo pūrvus iespējamo situāciju, un to mēs redzam otrajā un trešajā pielikumā dokumentiem, kas ir iesniegti. Uh, Um, šī tā kā sala tai iet cauri dzelzceļa līmenī un līdz ar to soli pa solim samazinās tās teritorijas, kas ir to pie jūrēm, kas ir mūsu darba balsts. Izsniedzot šos būv atļaujas. Uh, uh Fotogrāfijā tā ir sarkana, ar sarkanu līniju apvilkta zona. Tātad uh, Geranda uh, kopiena gribēja pabeigt uh, urbanizācijas uh, plānus, bet uh, šī uh, zona um, pilnīgi nevajadzīgi tika noteikta kā tāda, kur var būvēt. Šī zona ir tāda, kas ir ZPS klasifikācijā tajā brīdī, kad tika izsniegtas šīs uh, būvu atļaujas. Uh, otrajā attēlā tā ir zaļā zona. Un kā mēs esam uzskaitījuši šajā chronoloģijā, uh, Garanda eh, domas eh, priekšsēdētājs no 13. septembra 2005. gadā un arī jau pirms tā brīdi ir vērtējis šo teritoriju eh, kā tādu, kur tiks aizsardzība. Un arī ministrija ir noteikusi šo ZPS Natura 2000 robežu, bet tas tika pēc šīs būvu atļaujas izsniegšanas izdots. Mēs uh, lūdzam konstatēt, ka 2005. gada 9. decembra uh, būv atļauja, kurā tiek atļauja uh, 23 kolektīvās mājas, 30 individuālās un arī veco cilvēku pensionāts 80 personēm, tā sauktais Venēsija projekts um, teritorijā, ko sauc Fermdu kazino. Uh, Uh, ar šo būvatļaujas izsniegšanu tiek pārkāpta uh, direktīva 92 līdz 43 CE 92. gada 21. maijā. Atgādinām, ka sāļie purvi uh, ir pirmajā klasifikācijas pakāpē atsaut šajā direktīvā. Mēs prasam, lai nekavējoties um, tiktu atjaunot aizsardzības pasākumi un klasifikācija iekļauta citā klasifikācijas grupā. Un vēl mēs prasam, lai Nantes uh, administrīvā tiesa atsaucamies uz to, ka 92.43 direktīva uh, nav pārkāpta un vēlamies vērsties tiesā, lai Eiropas um, tiesību akti tiku piemēroti pareizi. Mēs vēr, vērtējam tā, ka ministrs nav izpildījis visu to, kas bija viņa spēkos, lai um, ieviestu direktīvu, līdz ar to nav uh, iesniegts. Uh, izvērtējums, un mēs vērtējam to, kā situācija, ka Francijas valsts 2008. gadā uh, nogaidot pirms Natura 2000 peramentu no, noteikšanas, kas tika iniciēts 1700, 1979. gadā, pieļāva kļūdu. Un šādi ne, kustamo īpašumu uh, tirgus operatoriem tika dota iespēja veidot projektus uh, trauslās zonās. Līdz ar to mēs prasām, lai Natura 2000 uh, perimetrs tiktu pārskatīts. Un uh, Francijas valsts uztur uh, šīs robežas. Tajā pašā laikā šis priekšlikums uh, uh, nav iekļauts pilotu uh, projektu skaitā. Tātad uh, vienbalsīgi publiskais lēmums nosaka, ka šai teritorijai nav jātiek urbanizētai. Mēs vēlamies plašus rehabilitācijas projektus pamestajās sāls raktuvēs, un 15 no tiem ir Gerlentē. Arī tā sauktajā Fermdu kazino rajonā. Mēs uh, redzam, ka projekts tiek kritizēts, un uh, pat labam pašvaldības ievēlētie deputāti saka, ka būvatļaujas piešķiršana bija kļūda. Uh, daļa no teritorijas tiek atpirkta, lai saglabātu tās uh, pirmatnējo uh, ietvaru. Ne visas publiskās ēkas tiks uh, uzbūvētas, bet priekšsēdētājs kundze mēs aicinām atgādināt Francijas varas iespējām, ka tāds nav pietiekošā apmērā uh, ievērojušas Natura 2000 un nav noteikušas šo teritoriju un tās robežas. Mums ir nekavējoties. Uh, jāievada visi tie pasākumi, lai pārtrauktu situācijas negatīvu attīstību. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu ieguldījumu. Un tagad dod vārdu komisijai. Banda Štēgen, lūdzu. Priekšstādātājs uh, kundze, dāmas un kungi uh, parlamentārieši un uh, Gimovas kungs, es uh, tūlīt pat uh, turpināšu. Dāmas un kungi, uh, priekšsēdājas kundze, lūgumraksta iesniedzējs. Es uh, uzstājos uh, šī lūgumraksta kontekstā, lai precizētu juridisko ietvaru. Kāds ir pielietojams uh, šajā uh, gadījumā? Lūgumraksta iesniedzēji atgādināja uz šo uh, laika uh, tabulu, tātad būvatļaujas iesniegšanu un uh, perimetra ZPS paplašināšanu. Šis, šie datumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Būva atļauja tika uh, izsniegta pirms uh, ministrijas uh, aktivitātes, kad tika ZPS robežas paplašinātas, kas nozīmē, ka šī būvatļauja tika izsniegta pirms tam, kad projekts tika um, īstenots. Un tajā brīdī šī būvatļauja um, skāra uh, to teritoriju, kas būtu bijusi iekļauta šajā ZPS teritorijā. Un uh, tā skāra uh, ornitoloģisko interešu zonu jeb ziko kā to sauc franciski. Tagad atsaucoties uz Eiropas likumdošanas aktiem. Nu, uh, pašvaldība nevar uh, patvaļīgi rīkoties šajā zonā. Un sastais paragrāfs, trešais apakšpunkts uh, dzīvotņu uh, uh, regulā nav attiecināms uh, uz šo punktu, bet 4.4 savaļas punktu direktīvā. Ko mums saka šis 4.4 punkts? Tas nosaka, ka dalība valstis uh, pieņem atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu šīs līdzošanas vietas. Novērš uh, piesārņojumu, novērš uh, dzīvotnes ie, izpostīšanu un novērš tos pasākumus, uh, kas ir nepieciešami respektīvi īstenot tos pasākums, kas ir nepieciešami direktīvas ie, ie, ieviešanai. Tātad 4.4 punkts ir striktāks nekā abi tas punkts 6.2, 6.3. Tātad šeit nav uh, nekādas iespējas, nekādas projekts autorizēt, uh, lai arī kādi tie būtu šajās teritorijās. Tātad es gribēju uzstāties, lai atgādinātu šo juridisko ietvaru, un Van Steigena kungs turpinās skaidrot šos tehniskos aspektus. Tātad es turpināšu. Un sakojot uh, sēdei, uh, kāda bija 2009. gada 6. februārī Parīzē, Francijas iestādes ir iesniegušas uh, veselu kārtu dokumentu, kas ir nepieciešama, un tie ir iesniegti arī šajā vasarā, proti būvatļaujas kopiju, prezentācijas uh, kopiju, um, vīdes aizsardzības uh, komitejas sētē. Uh, sēdēji. Arī šīs sēdes protokola prezentācijas dažādas ir iesniegtas, kā arī departamenta prefekta skaidrojums arī uh, pētījums, kas ir veikts 2007. gada jūlijā pēc būvatļaujas izsniegšanas. Visbeidzot ir iesniegts arī pētījums par putniem, kas uh, līdzošajās vietās. Mēs neesam saņēmuši uh, 2006. gada dokumentus un arī jaunā projekta izmaiņas, jo šis projekts ir mainīts. Uh, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli. Komisija ir uh, rakstījusi Francijas varas iestādnēm, lai saņemtu šo reģionālo vides uh, komitejas lēmumu un pieprasot pēdējās izmaiņas projektā, kas vēl nav iesniegtas. Tad, kad šie dokumenti tiks iesniegti, tad izvērtēsim, cik tālu tā, eh, tie atbilst eh, savvaļas putnu direktīvai un eh, arī informēsim lūgumrakstu komiteju par mūsu secinājumiem. Paldies! Grazie, Kisola Parola. Paldies. Belie kundze, lūdzu. Merci, madame la présidente. Euh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es centīšos atsaukties uz abiem šiem jautājumiem. Gribētu izteikties arī par to, ko komisija teica. Tātad par otro jautājumu, par gerontu. Tur man jāsaka, es nepiekrītu komisijas juridiskajam vērtējumam. Uh, tieši par šo juridisko punktu, jo es negribu iedzināties tehniskās detaļās, bet es domāju, ka kopienu tiesas spriedumi taču vienmēr ir bijuši vienādi, proti kopienas pienākumi nav pildīti, kopienas noteikumi nav pildīti, jo īpaši attiecībā uz aizsargājamo teritoriju noteikšanas. Tātad tur mēs esam visi vienas prātas, ka tikusi izsniegta būvatļauja pirms e, tika noteikta aizsargājumā zona, kaut gan e, e, aizsargājumā zona bija jānosaka piecus gadus pirms būvatļaujas izsniegšanas. Tātad šeit mums ir darīšana ar būtisku pārkāpumu. Tas par tiem juridiskajiem aspektiem. Runājot par tehniskajiem aspektiem. Komisija mums saka, ka pēdējie atzinumi nav saņemti arī no attiecīgiem administratīvajām iestādēm un tiek teikts, ka ir sastādīta vēstule valdībai. Tur taču ir šis tas, ko lūgumraksta iesniedzēji ir uzsvēruši politiski, eh, pastāvēja iespēja rīkoties, ņemot vērā jauno situāciju. Un informācija par šo tematu arī tagad ir mainījusies, un šī te fotografija otrajā pielikumā parāda, ka šeit ir runa par buferzonām un ka šis reģions ir ļoti būtisks sāls rakķuvju aizsardzībai. Šeit ir uh, bijis viens gadījums, uh, tātad, kur uh, daba ir nepieciešama ekonomiskai darbībai, tātad tās divas lietas nav pretrunā, tāpēc uh, daba ir jāaizsargā. Un es gribētu izteikt priekšlikumu komisijai un mūsu komitejas prezidijam, varbūt būtu labi atgādināt priekšsādātājs kundze par to, tātad uh, komitejas vārdā atgādināt uh, un uzrakstīt vēstuli jaunajam mēram, kas varbūt uh, gaida kādu ziņu no mums un norādīt uz šo projektu, jo šis projekts eh, tika uzsākts eh, cita mēra vadībā, un mums vajadzētu arī uzrakstīt vēstuli vides ministram attiecībā uz šo projektu un norādīt uz juridiskajām un tehniskajām projektu sekām un arī uz ekonomiskajām sekām. Tas par pirmo jautājumu. Otrakārt. Runājot par šo te ceļu paplašināšanu Loārā, tur man tiešām uh, godīgi jāsaka, ka man ir grūti saprast, par ko šeit ir runa. Man ir sajūta, ka Jau vairāk nekā desmit gadus praktiski mēs tādas tā kā pas, paslēpju spēles spēlējam. Un tā kā mēs skatāmies uz karti, tad mēs redzam šo lielo apvedceļu ap Orleānas pilsētu. Un redzam, ka arī apvedceļa ap Parīzi atļauj to, ka ceļa ielu transports attīstās, bet es gribētu, lai tas būtu skaidrāk un caurskatāmāk, un līdz ar to varētu labāk izvērtēt dažādo ietekmējumu, kāds ir vidēji. Un arī uh, noteikti, kādas ir projekta priekšrocības un uh, negatīvie punkti, bet mums uh, nav šīs iespējas veikt tādu pārskatu. Un, lai novērstu uh, lēmu pieņemšanu, tā ir tagad paslēpsež. Ir lēmums, um, nav skaidrs, kur tas tiek pieņemts, ir kāds jānums, un ir grūti saprast, kāds uh, tad ir šis uh, projekts un kādas ir īpatnības. Un paraugoties uz pēdējo elementiem, mēs redzam, ka mēs praktiski uh, mm, saprotam arī uh, logumraksta iesniedzējus. Uh, viņi ir norūpējušies, jo finansējums jau it kā tā kā ir piešķirts, it kā jau ir viss ir pieņemts, bet uh, dažādas autorizējošās iestādes to vēl nav apstiprinājušas, un līdz ar to ir absolūti neskaidrība šajā uh, jautājumā, šajos projektos. Un vēl viens jautājums. Kamēr mēs gaidīsim, kamēr tiks pieņemts lēmums, un uh, mēs nonāksim situācijā, kurā logumraksta iesniedzēji, uh, ka viņiem nebūs iespēja vairs savērsties likumdošanas, uh, respektīvi tiesli, tiesās, lai aizstāvētu savas uh, intereses, un arī komisijai nebūtu šī laika vairs vēsties uh, konvencijās, lai aizstāvētu šo uh, direktīvu. Es gribētu, lai mēs rīkotos uh, profilaktiski un vērstos gan pie pašvaldībām, gan arī ekoloģijas valsts ministram, lai paustu mūsu bažas sakarā ar šo projektu un arī to, kas pat ir vairāk par bažām, jo liekas, ka šis biodaudzveidības aizsardzības teksts tiek pārkāpts. Paldies, saka priekšsēdus kundze. Un eh, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs to uzklausīsim, un esmu pārliecināta, ka arī, val, ka arī mm, varas iestādes būs ieinteresēts šajos jaunajos datos. Uh, Mums tulki vēl sniedz piecas minūtes papildus tulkojumam, un tagad es dodu vārdu nākamajai runātājai. Jā, runāšu pavisam īsi un uzstāšos par um, jautājumu par savas purviem garantē. Esmu pārsteigta par procedūru un arī juridiskā plāksnē. Man neliekas, ka viss ir noticis korekti. Tā ļoti ātri pievērsīšos šiem jautājumiem. Manuprāt, atkal eh, būtu nepieciešama jauna saruna ar um, domas priekšsēdētāju, lai noskaidrotu, kāda ir situācija un mēģinātu pātrināt atbildes saņemšanu. Uh, Lūgumraksta iesniedzējiem pagājis ir ilgs laiks un uh, ir liela ietekme uz uh, dabu, arī ekonomiska ietekme Eh, tekme, un Francijā mēs esam eh, ļoti pieķērušies un eh, pievēršam lielu uzmanību šai gan garandas videi, gan daudzveidībai, gan arī ekonomisko aktivitāšu īstenošanai, proti sālim, kas nāk no garandas. Un tagad atsaucoties uz iepriekšējos runātājs teikto, manuprāt, nav pietiekami daudz elementu um, saņemtu. Uh, nav ietekmes novērtējums, nav uh, atļaujas izsniegšanas korektais veids, nav skaidrots un ir sarežģīti man paust manu viedokli. Protams, ka mm, šim lūgurmakstam jāpaliek atvērtam, bet, manuprāt, mums jāvirzās uz priekšu un no Francijas iestādēm jāprasa, lai tās sniegtu atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir uzdoti, un uh, to mēs esam parādā lūgumrakstu iesniedzējiem. Manuprāt, tie ir ļoti būtiski jautājumi. Paldies! Grazie! Paldies, saka priekšsēdus kundze. Un tagad pavisam īsi došu vārdu. Ko... Paldies, paldies priekšsēdājs kundze. Tikai lai atbildētu parlamenta deputātēm par juridiskajiem ietveriem, precizējot uh, uh teikto. Uh, Dalībvalsts nevar darīt, ko grib, uh, un uh, zonas, kas ir jānosaka, ceturtais, uh, ceturtais punkts putna aizsardzības direktīvā, nevis 63 punkts dzīvotņu direktīvā. Tātad ir jāpielieto 44 punkts, un tas nosaka, ka nekas nedrīkst tik darīts, kas būtiski negatīvi ietekmētu nospraustās teritorijas abita ietvaros. Un mēs, kā Eiropas komisija, mūsu interesi šajā visā darbā ir um, noteikt, vai projekts varētu uh, šo ietekmi uh, izraisīt. Un, ja jā, tad ir jāraugās, kādi pasākumi varētu tikt ievadīti, lai samazinātu šo negatīvo ietekmi. Ja tādas negatīvās ietekmes nav, tad, nu, uh, iespējams, uh, 4.4 pants netiktu uh, ievērots. Un šis pants ir daudz kārt uh, striktāks nekā 6.2, 6.3 punkti. Un uh, tiesa um, pilnīgi skaidri teikusi iepriekšējos gadījumos, ka nedrīkst dalībvalsts darīt, uh, ko vien tās vēlas, ka ir striktas normas. Un tagad jūsu uh, paustās uh, bāžas par Orleānas jautājumu. Mēs regulāri vēršami, vēršamies pie Francijas varas iestādēm 128. panti ietvaros, un mēs prasam precizējumus un prasam uh, kopijas visiem tiem pētījumiem, kādi varbūt ir veikti. Mēs lūdzam skaidrot, kādas ir uh, procedūras. Mēs uh, um, aktīvi uzturam uh, šos kontaktus un diskutējam ar Francijas iestādēm, un katrā sēdē, kad uh, mums ir iespēja